Uh, good morning, ladies and gentlemen. I think um, I've given everybody, I've been generous in. Uh... Godātās dāmas un kungi, uh, sāksim mūsu šās nedēļas iekšējā tirgus un patērēta aizsardzības komitejas otro sēdi. Vispirms mums ir Švāba kunga ļoti ilgi gaidītais un uh, ļoti labi sagaidītais uh, ziņojums par patērētā tiesībām. Pēc tam mēs balsosim, bet pirms es dodu vārdu Švāba kungam, es jums vēlētos pateikt par to, ko mēs nolēmām koordinatoru sēdē vakar. Visiem lēmumiem cauri neizskriešu un tomēr E, protams, ka jums ir jāsaņem arī, jūs saņemsiet nedēļas laikā paziņojumu dokumentu par to, ko mēs runājam koordinatoru sēdē. Vēlētos tikai pateikt, ka mēs sagatavosim divus atzinumus citām komitejām, kuras sagatavo pašiniciatīvas ziņojumu, divām citām komitejām. Uh, Tā būs um, tieslietu komiteja, tas būs Stokholmas programmas rīcības plāna īstenošanas pašiniciatīvas ziņojums, un e, šo ziņojumu sagatavos sociāldemokrāta grupas deputāts, un otrs ziņojums, ko sagatavo vidas komiteja, ir par sabiedrības veselības vidi Eiropas Savienībā. Un koordinatori pavisam drīz izvirzīs šos uh, ziņojumu sagatavotājus. Vēl bez tam koordinatori nolēma, ka komiteja vēlas pieprasīt uh, pašiniciatīvas ziņojumu mazumtirzniecības sektorā. Un tas ir saistīts ar to, ko dara iekšējā tirgu eh, DG Market komisijā. Uh, Tātad patiesībā mēs it kā strādājam laika plānam pa priekšu, mēs pieņemam politiskus lēmumus, kuri pēc tam ietekmēs visu darbību. Vēl bez tam koordinatori ir nolēmuši Šaldmozes kundzei palūgt, kur sagatavo e, ļoti svarīgu pašiniciatīvas ziņojumu par vispārējo produktu drošību. Šaldmozes kundze organizēs e, semināru un tas notiks 22. un 23. septembrī. 28. un 29. septembrī es palūgšu Šaldemons kundzi piestrādāt pie tā un vēlētos uzsvērt, ka tas ir viens no mūsu ziņojumiem, kurā komiteja mēs raugamies uz produktu drošības direktīvu, un komisija 2011. gadā sagatavos savu direktīvu par produktu drošību. Tātad mēs arī ejam mazliet laika grafikam pa priekšu un sagatavojam politiskos spriedumus kas, protams, ir ļoti labi, ja mēs vēlamies sagatavot adekvātu likumdošanu. Un visbeidzot, kolēģi, vēlētos jums pateikt, ka mēs eh, vēlamies organizēt iekšējā vienotā tirgus fórumu, un tas ir Tūnas kundzes un Greka kunga ziņojums par iekšējā tirgus jautājumiem. Un eh, šā parlamenta prezidentūra tam ir piekritusi, un šis seminārs notiks 9. novembra pēcpusdienā. Šo fórumu mēs organizēsim sadarbībā ar Beļģijas prezidentūru, un mēs ceram, ka mums tiks atvēlēta plenārsēža zāle. Un mēs ceram, ka mums izdosies piepildīt plenārsēža zāli ar entuziastiem, kuri tiešām rūpēs par vienoto tīragu. Jebkurā gadījumā par lēmumu tālāku noris un par lietu noris es jūs informēšu vēlāk. Kolēģi, pirms dod vārdu Švāba kungam, patērētāja tiesību ziņojuma prezentācijā es vēlētos šeit sveikt Dajanu Valiskundzi, kas ir enerģētiska tieslietu komitejas deputāte un arī parlamenta priekšsēdētāja vietniece, un patiesībā Valaskundze ļoti daudz ir darījusi daudzās jomās. Valaskundze, es jūs sirsnīgi sveicu šeit mūsu šās dienas komitejas sēdē. Tā tad. Runājot par patērētāju tiesību direktīvu, iespējams, ka tas ir būtiskākais likumdošanas akts, kuru mūsu komiteja šobrīd izskata. Mēs esam daudz strādājuši, lai nonāktu līdz šim brīdim, ir bijuši semināri, analītiskas tikšanās, un šobrīd mēs esam nonākuši tādā etapā, kurā Eh, referents Andrēs Švābkungs uzsāks visu šo procesu, un eh, mēs šobrīd izskatīsim tikai vienu mazu daļiņu, un pēc tam mēs izskatīsim arī to, kas notiks nākotnē. Tātad, Andrēs, dod vārdu jums lūdzu. Jā, fīm, danka, fozits. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Darbs tagad tikai sākas, to vēlos sacīt, un tāpēc Vēlos pateikties ēnu referentiem, paldies arī sekretariātam par to, ka teksts, kāds mums šodien tas ir pieejams, bija pieejams tādā formā, kā konsolidētais variants. Tas man bija svarīgi, jo tādā veidā kolēģi un kolēģis, kuri nebija iepazinušies ar tehniskām detaļām, guva pārskatu par to, kas ir mainīts, un savukārt, kur atkal izmaiņas nav bijušas. Paldies arī sekretariātam un tulkotājiem par viņu veikto. Vēlos norādīt uz to, ka franču versija, kur esmu aplūkojis, tur ir dažā, dažas kļūdiņas, piemēram, 14 ir aizstāts ar 15. Šim uh, es nevaru piekrist, tur nu vajadzētu rūpīgāk paskatīties konkrētos tulkojumus. Paldies kolēģiem par viņu darbu, arī attiecībā uz zaļo grāmatu, Mekarsī kundzei par darba dokumentu un citiem kolēģiem, kuri ir devuši savu ieguldījumu. Vēlos sākt ar to, ka vēlos atgādināt, atgādināt kas tad bija pamatdoma. Mēs vēlamies Eiropas Savienībā paaugstināt patērētāju tiesību līmeni un aizsardzību, jo tikai caurskatāmība, patērētāja tiesības caurskatāmība un tas, ka patērētāji zina savas tiesības, to varēs nodrošināt. Vienlaikus mēs vēlamies atbalstīt kā iekšējā tirgus komiteja, arī diskusijas, kuras notika arī gada sākumā, par to, ka patērētājiem vienotāda tirgū būtu jādod iespēja saņemt lielāku piedāvājumu īpašie mazie vidējie uh, uzņēmumi piedāvā arī ārpus robežām, lai kultūras un ekonomiskā daudzveidība tiktu veicināta mūsu valstīs. Mazie un vidējie uzņēmumi to varēs nodrošināt tikai tad, ja 20 tūkstoši eiro gadā tiks investēti arī valstu iekšzemes tirgos, bet šī summa vispirms ir jānopelna, lai viņi varētu darboties arī ārpus robežām diskusijas ir notikušas mūsu komitejā, un tās ir rāt, liecinājušas, ka šis priekšlikums tādā veidā, kā to komisija ir ierosinājusi, nav atbalstāms. Un tāpēc mēs priekšlikumu esam pārstrādājuši. Esmu ieguldījis laiku un savus pūliņus, sagatavojot uh, dokumentu, kurā atspoguļojās visas mūsu diskusijas un tajās izskanējušie viedokļi. Uh, Un nu konkrētāk par eh, prezentāciju, kur vēlos jums sniegt. Komisijas priekšlikums balstās uz astoņām direktīvām, kas saistīts ar patērētāju tiesībām Eiropas Savienībā. Četras no tām tiek uzsvērtas kā būtiskākās, un tās būtu tā kā jāaizstāj. Mans priekšlikums paredz tādu kā jumta noteikumu, kas uz šīm četrām direktīvām izņemtu no tām, izņemtu jomas, par kurām mēs vēlamies panākt lielu vienošanos. Pārējie noteikumi paliek pat, patreiz esošajās direktīvās. Šis jumta noteikums, tam būtu jāparedz iespēja zināmai elastībai, saglabāt šo elastību, ko mēs varam iekļaut, ko nē. Šīs ir diskusijas galvenokārt par harmonizēšanu, bet paredzot arī zināmu elastību. Bet vienlaikus tas nodrošinātu iespēju šajās pamatdirektīvās uh, veikt kādas izmaiņas vienlaiks ir iespēja arī regulēšanai nākotnē, jo šis noteikums, šis jumta noteikums ļaus ies, dos iespēju iekļaut arī kādus jaunus nosacījumus turpmāk. Mūsu mērķis, kā es esmu rakstījis, ir uzlabot patērētāju tiesību aizsardzību un arī uh, pārobežu piedāvājumu. Vakar mēs dzirdējām Pablo Arijas ziņojumu un kolēģi to atbalstīja. Mēs esam e, būtisku lietu nošķīruši komisāras kundze. Viņai vēlos pateikties par lielu elastību šajā jautājumā, un viņa kā tādu šķirni nolikus face-to-face -face aspektu. Es nedomāju, ka šis būtu ļoti optimāls variants, jo patērētājiem noteiktās situācijās ir problēmas, un ir jārisina šie jautājumi, bet vienlaikus mums ir jāpieņem, ka pastāv plašs vairākums pret šādiem daudziem noteikumiem. Un tāpēc zaļajā un sarkanajā kastītē jūs redzat, kādas, kāda noteikuma tiktu pārņemti pirms harmonizācijas attiecībā uz distances līgumiem, un runāt. Un tāpat runa ir par uh, līgumiem veikala telpās un ārpus veikala telpām. Četri B pantā ir vairāki līgumi minēti, ir izņemti ārā pilnas harmonizācijas iespējas. Tāpat arī citi līgumi, par kuriem mēs varam izlasīt 4.b punktā. Nākamajā slaidā jūs redzat e, struktūru, kādu esmu ierosinājis savā priekšlikumā. Komisija principā ir ieteikusi piecus, piecas nodaļas. Es līdzīgi saglabāju šo struktūru. Vi, pirmo nodaļu esmu nedaudz paplašinājis. Es ierosinātu otro un trešo nodaļu tā kā apvienot līdz zināmai, protams, struktūrai, jo tur ir mazāk noteikumu un īpaši vajadzētu runāt par šiem distants līgumiem un līgumiem ārpus veikalu telpām, 4. 5. nodaļu. E, tur esmu veicis zināmas izmaiņas, bet 6. nodaļā ir vairākas formālas izmaiņas uz formālu priekšlikumi, kas ir bijuši die, diezgan sekmīgi un varētu nākotnē vienkāršot šo jautājumu. Pirmā nodaļa ap, eh, darbības joma, definīcijas. Bolis kundze ir šeit, un mēs šādā veidā varētu uzlabot uh, iekšzemes tirgus šo jautājumu, un otrais pants norāda uz labāku saskarsmi, jeb atsauci uz esošajām direktīvām, proti būtu vien, vienotas definīcijas, bet mēs mēģinam saskaņot arī uh, citās vietās saskaņot uh, ar esošajām direktīvām. Par pilnīgu saskaņošanu un esošajām direktīvām, ko jūs redzējāt jau iepriekšējā slaidā, uh, par distants līgumiem un cita veida līgumiem, jūs redzat, ka šeit ir paredzēts apvienot. Tur ir mazāk vietas nepieciešams, un tādā veidā mēs lab, panāktu lielāku saprotamību. Ceturtais un piek, ceturtā, piektā nodaļa ir zaļā un sarkanā krāsā. Jūs redzat, sarkanajam būtu jāpaliek minimālās harmonizācijas robežās, jo vairāk punkti tiek izcelti, lai tos pārņemtu šajā harmonizēšanas procesā. Ceturtajā, piektajā, sestajā nodaļā būs kādi grozījumi, Un šos mums vajadzētu atstāt arī minimālās harmonizācijas robežās. Kopumā esmu devis īsu priekšstatu par to, kādā jomā priekšlikumi ir iesniegti un kādās jomās šī minimālā harmonizācija būtu jāsaglabā. Tas nozīmē otrā nodaļa paliek zaļā krāsā, bet ceturtā un piektā nodaļa sarkani zaļā krāsā. Par detaļām runāsim nedaudz vēlāk. Tieši par pirmā un otrās nodaļas izmaiņām runāsim vairāk šodien. Kādas būtiskākas lietas par otro nodaļu piektais pāns. Es nezinu, vai jums ir redzams slaids. Tomēr jā, tur ir kāda izmaiņa notikusi. Esmu lūdzis informāciju par esošajiem līgumiem, kas ir minēti darbības jomā. Mēs esam piedzīvojuši virkni gadījumi, ka piedāvātāji nesniedz informāciju, kas būtu nepieciešama patērētājiem. Piemēram, rezervējot biļetes lidmašīnā, eh, avio biļetes, nav norādīts telefona numurs vai ēpasts gadījumiem, ja viņi vēlas atsaukt biļetes. Te vajadzētu precizēt, ka šī informācijas sniegšanas pienākums ir nepieciešams un obligāts. To vajadzētu prasīt ne tikai patērētājiem, bet arī piedāvātājiem būtu jābūt šim pienākumam sniegt informāciju pirms līgums lēkšanas ņemot vērā informācijas pienākumu jautājumu, ir virkni jautājumu un problēmu. Esmu pārnājis tos ar daudziem kolēģiem, iesaistītajām pusēm, ir, protams, vēl nedrošība attiecībā uz šo jautājumu, un te vajadzētu panākt vienotu nostāju. Atsevišķās valstīs tas varētu būt grūti, piemēram, šūmeistars no Austrijas. Tur ir likums par cilvēkiem, kas vēlas tetovējumu Viņiem ir jāsniedz papildus informācija. Es, protams, negribu ar šo noteikumu mazināt viņu radītos noteikumus, jo tā tetovējuma, protams, rada draudus veselībai. Un šis jautājums skar gan drošību, veselību un citus jautājumus bet to kā iespēju paredzēt, tas būtu vajadzīgs. Francijā ir diskusijas par abadīšanas dienestiem, kuriem arī vajadzētu kādu papildus informāciju, arī tas ir saistīts ar drošības un citiem jautājumiem, un šīs prasības būtu jāsaglabā. Otra lieta - tā bija prasība, ko ekonomikas komiteja lūdza, proti, ka pa, finanšu pakalpojumu jomā vajadzētu aiztaisīt esošos robus, ja nepilnības novērst. Tur ir virkne jautājumi, kuri nav atrunāti attiecībā uz līgumiem, kas tiek slēgti ārpus ta, eh, uzņēmuma telpām vai veikala telpām, un kas neietveras šajā uh, direktīvā. Tie ir jautājumi, kas būtu jārisina, bet ekonomikas komiteja vakar pārunāja par šīm lietām. Treškārt, vienoti formulāri atvieglot patērētājiem. Tie būtu jāpanāk visā Eiropā vienādi, lai arī uzņēmumiem būtu vienkāršāk un arī izdevīgāk korekti aizpildīt šos formulārus arī diskusijās mūsu komitejā ir bijušas runas par atsaukšanas iespējām 15 dienu laikā, ja patērētājs nav pietiekami informēts par savām tiesībām. Mums ir nepieciešams kāds soda mērs eh, uzņēmumiem, kas šos pienākumus nepilda. Tāpēc mans priešlikums ir šādos gadījumos, ņemot vērā Uh, atšķirīgās situācijas valstīs pagarināt līdz gadam. Ja patērētājs nav bijis informēts par atsaukšanas tiesībām, tad viņam ir iespējas to darīt gada laikā, pat ja pakalpojums ir veikts. Un pēdējais punkts - esmu mēģinājis radīt praktiskas iespējas, ņemot vērā lokālās, ja vietējos pakalpojums, kuras dažkārt sniedz ārkārtas situācijā, piemēram, patērētājs piezvana meistaram, lūdzot izdarīt kādu lietu, šos vajadzētu ņemt vērā un paredzēt arī lielāku elastību, atbrīvot viņus no tām grūtībām, kas ir saistīti ar šiem noteikumiem. Protams, atsevišķos jautājumos tas būs saistīts ar lielām problēmām, ja patērētājiem būs tiesības eh, atsaukt uh, savu līgumu tikai tad, ja tas būs uh, uzņēmums, kurš ir kā uzņēmums reģistrēts, bet ja ir runa par amatniekiem, tad viņš it kā ne, nav pakļauts šiem noteikumiem. Un pēdējais punkts par citu jomu pa, paplašināšanu šie noteikumi domājot arī par eBay jautājumu, mēs visi esam viensprāts, ka ir jāparedz tiesības atsaukt pirkumu internetā, veicot interneta pirkumu un domājot par avio biļešu rezervāciju, jāparedz informā, informēšanas pienākums, kā jau piektajā pantā minēts. Un visi ir jāinformē par visiem papildus maksājumiem, proti paredzot lielāku informētību patērētājiem. Un runājot par informāciju, par reklāmu pa telefonu, Vācijā pastāv tāda problēma kā cold calling. Ja šī reklāma pa telefonu, ja to atļauj valsts pašas, kamēr tas paliek atļauts, tad šī, šis informēšanas pienākums būtu jāatrunā arī piektajā pantā. Proti, tirgotājam būtu šīs pienākums sniegt informāciju jau sākumā. Protams, tās ir daudz tehniskas detaļas. Es būtu ieinteresēts arī dzirdēt jūsu viedokli par šo priekšlikumu. Es zinu, ka daudz kas vēl varētu tikt uzlabots šajā priekšlikumā, un ceru, ka nākamo nedēļu laikā mēs varēsim šo darbu turpināt. Katrā ziņā paldies jums par uzmanību. Uh, well, Andres, Paldies, Andrejas! Paldies par jūsu ļoti skaidro izskaidrojumu. Es uzskatu, ka jūs visu ļoti skaidri sastruktūrējāt, un tas ir ļoti pateikami. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mums ir jāizskata ļoti rūpīgi katrs no jūsu pieminētajiem elementiem. Varbūt, ka patreizajā momentā kolēģi varētu parunāt par procedūru, ņemot vērā to, ka mums šobrīd ir nedaudz laika līdz balsošanai. Vēlējos tikai pateikt, ka patreiz, patreizējā e, pēc patreizējā laika grafika 4. un 5. nodaļu mēs izskatīsim 22. jūnijā, 6. un 7. 12. jūlijā, un e, tas nozīmē, ka grozījuma iesniegšanas e, termiņš būs 9. septembrī, un 26. oktobrī mēs komitejā balsojam par šo ziņojumu. Uh, Tas vienkārši ir, lai jūs zinātu, kāda ir mūsu laika grafiku saskaņošana. Un, protams, ka būs daudzi kompleksi elementi, un direktīva pat par sevi ir sarežģīta. Patreiz, ko darīsim? Es došu vārdu ēnu referentiem un citiem, kuri vēlētos izteikties. Es vēlētos sveikt arī komisijas un padomas pārstāvu, bet es nezinu, kurš runās no kuras institūcijas. Ā, Franka kungs no uh, komisijas. Jā, ļoti pateikami. Vēlētos sveikt šeit arī Kalus Krisps kungu, kurš pārstāv padomu, kurš ir cieši sekojis līdz mūsu darbam, un es arī jums, godātais kungs, dosu, došu iespēju pastāstīt par to, kas notiek padomē. Vēlētos sveikt arī ekonomiskās un sociālās komitejas pārstāvis, kur arī ir cieši sekoši līdz mūsu darbam. Tātad procedūra un laika grafiks. 11. desmitos atvainojos, mēs balsosim par veselu virkni ziņojumu, tātad mēs diskutējam līdz desmitiem, tad sākam balsot, un pēc tam, pēc balsojuma beigām, mēs varētu turpināt diskutēt par Švāba kunga ziņojumu, bet pulkstens 10.00 pēc chronometra sākam balsot. Tātad vispirms dod vārdu ēnu referentiem, Gebhards kundze, Rošfors kundze, Tuinens kundze, Bilen kungs, Trantafelides kungs, Slovenija kungs. Un pēc tam ir pieteikusies Voles kundze un Veņu kundzes kā pārējie deputāti. Iespējams, ka es mazliet ierobežošu jūsu runāšanas laiku, jo es tiešām vēlētos dot vārdu visiem. Evelīna Gephards kundze. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, Švāba kungs, par šo prezentāciju. Man jāsaka, ka dažkārt jūs man pārsteidzat. Es nezināju, ka jūs pārstāvat zaļu sarkano koalīciju, bet kāpēc gan nē? Tas izskatās diezgan simpātiski. Es ļoti ceru, ka priekšlikums, kuru jūs mums uh, esat sniedzis, uh, ka tur ir vēl ka tas ir ļoti labs. Mēs kā politiskā grupa vienmēr esam teikuši, ka mēs apsveicam, ja komisijas priekšlikumu var vienkāršot, un tas tā ir noticis. Vienkāršošana var radīt labāku pieeju tirgumu gan biznesa ļaudīm, gan arī patērētājiem un patērētājiem, kas izmanto Eiropas Savienības iekšzemes tirgu. Mēs vienmēr esam teikuši, Un es domāju, ka šeit esam viensprāti, ka tas nedrīkst novest pie tā, ka patērētāju tiesības tādā kārtā ciestu. Diemžēl priekšlikums, kādu bija izstrādājis komisija, tieši to arī būtu radījis. Tāpēc apsveicu Redingas kundzes sacīto arī vakardien mūsu sanāksmē. Tika skaidri norādīts, ka viņa ir par to, lai pilna harmonizācija nebūtu vairs komisijas nostāja, tikai lai tā būtu elastīga pieeja, un viņa būtu gatava arī runāt par to, kā mēs turpināsim šo darbu. Mēs arī zinām, ka ministru padomē nav, vienprātīgi, nav bijis vienprātīgs atbalsts par šādu harmonizēšanu jo tās, tā ir saistīta ar patērētāju tiesību aizsardzības eh, pasliktināšanos. Tas ir tāds pamats, ko gribēju minēt, bet tagad ir priekšlikums, kurš mums ir pieejams. To gan es saņēmu tikai vakar. Protams, man nebija pietiekama laika to rūpīgāk izlasīt, bet es redzu, jūs jau arī minējāt sarunās, kādas bijušas iepriekš, ka jūs izstrādājāt jaunu konceptu, tādu kā vairogu konceptu harmonizēšanai, bet paredzot arī elastīgumu turpmāk un domājot tieši par šīm četrām pamatdirektīvām. Problēma, kas man ir radusies, ir tā, ka šie priekšlikumi pār, beidzas pie 28. pānta un pārējās jomas vēl nav pieejams Protams, ir ļoti svarīgi zināt, kāds tad izskatīsies viss kopīgais koncepts, kāds būs rezultāts, pirms mēs varam uh, sniegt savu galīgo nostāju par šo priekšlikumu. Varbūt mums būs kādas problēmas, katrā ziņā 20, pirmie 20 panti, jūs norādat uz dažādiem pantiem, atsaucas uz pantiem, kas ir pēc 28. panta, un tāpēc ir zināmā mērā grūti salīdzināt un saprast, nu kas tad ir šis saturs, ko jūs mums piedāvājat. Jūs arī minējāt, ka jums ir svarīgi, ka patērētāja aizsardz, tiesība aizsardzība netiktu vājināta. Varbūt mans iespējas ir nepareizs, bet tomēr dažās vietās man šķiet tas tā īsti netiek nodrošinās jūsu priekšlikumā, ir pieeja, piemēram, 10. 11. pants, tur ir paturēti komisijas priekšlikumi, kas bija salīdzināmā ar esošo situāciju patiesībā pat sliktāk un pārbaudot, ja tas apliecināsies, tad mēs kā politiskā grupa tai nevarēsim, šādai nostādai nevarēsim piekrist, tāpēc mums vajadzētu rūpīgāk izpētīt. Es jau minēju, ka man nebija pietiekama laika to tuvāk aplūkot. Priekšsēdētājs nu pat minēja termiņus. Ja es pareizi saprotu, tad ziņojumu pēdējo daļu mēs saņemsim tikai 12. jūlijā, vai tas tiesa? Respektīvi, vismaz tad mēs pirmoreiz varēsim par to diskutēt. Tā tad sastā septītā nodaļa Tā es vismaz sapratu. Priekšsēdētāja kungs teica, ka jūnija beigās mēs izskatīsim 4. 5. nodaļu un 6. 7. tikai jūlijā. Un tas taču ir tas, ko jūs nu pat sacījāt. Tā es vismaz to sapratu. Um, jā, tāds bija priekšlikums. Jā mēs varam to komentēt, bet tas bija priekšlikums, ko mēs saņēmām. Jā, es jūs pareizi sapratu, bet jūs zināt, ka e, šī nedēļa, kad mēs dodamies vasaras brīvdienās, tāpēc man šķiet, ka term, iesniegšanas termiņš 12. septembris 12. septembris ir pārāk vēls, lai par to vēl tā rūpīgāk diskutētu. Tāpēc vēlos minēt. Vakar darba grupā, kad mēs par to runājām, es jau arī informēju jūs par pieeju, kāda mums ir, tad vairāk no kolēģiem no manas politiskās grupas ļoti skaidri sacīja. Viņi nav bijuši šajās diskusijās tik dziļi, tik rūpīgi sekojuši diskusijām kā mēs, bet viņi saka, šī jaunā pieeja nozīmē, ka ir nepieciešams rūpīgi izpētīt jauno dokumentu priekšlikumu un nepieciešams uzklausīt arī par iespējamām konsekvencēm, iespējamām sekām, kas saistītas būtu ar šo jauno priekšlikumu un kāds būtu sekas jūsu jaunajam priekšlikumam. Un tāpēc man šķiet nav labi, ja mēs jau 9. septembrī sniedzam savu galīgo nostāju jau dokumenta versijā, Vismaz mūsu politiskā grupa to noteikti nevēlas, jo mums nebūs bijusi iespēja rūpīgāk par to diskutēt. Tāpēc vēlos aicināt šo termiņu grozījumu iesniegšanai vēlreiz pārdomāt un rūpīgāk apsvērt, kā mēs varam panākt labāku šā priekšlikuma versiju, varbūt nelielu uzklausīšanu, lai varētu secināt, kādi ir šī atšķirīgie aspekti, kādas var būt sekas, jeb konsekvences, pat ja mums vēl šobrīd nav pieejams viss variants, jo runa ir par ļoti daudziem jautājumiem. Šis likums, jeb šī likumdošana nozīmē arī patērētāju uzticēšanos Eiropas Savienībā. Runa jau ir par to, lai patērētāji pieņemtu un akceptētu to, ko mēs šeit Eiropā darām. Būtu ļoti slikti, ja mēs darītu kaut ko vienkārši nejaušības pēc, ko vi viņi patiesībā nevēlās. Ja mēs nejauši kaut ko aizmirsīsim, kaut ko nepareizi formulēsim, cietīs patērētāji, mūsu pilsoņi. Un tikai tāpēc, ka viņi kaut ko būs nepareizi vai sapratuši, vai kaut kas nebūs pareizi formulēts. Tāpēc, manuprāt, vajag vairāk laiku, eh, pirms šis jaunais koncepts būs pieejams galīgā versijā. Uh, much, uh, Paldies, Gebhards kundzei! Es esmu pārliecināts, ka citi arī vēlēsies kaut ko pateikt par laika grafiku. Vienkārši es pateicu to, kas ir piedāvāts, tas, kas mums tika ierosināts. Kā jau es teicu, mēs noteikti dzirdēsim gan referentu komentārus, gan arī pārējo komentāru, un, protams, ka mēs mēlēs, vēlēsimies pēc iespējas vairāk laika iegūt diskusijām. Uh, jo, protams, ka šodien mēs nevarēsim visu diskutēt. 23. jūnijā mēs varēsim diskutēt par pirmo līdz trešajām nodaļām, un pēc tam jūlijā vēlāk. Rošfārkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamais Andrejās, es tik tiešām vēlētos jūs apsveikt par paveikto darbu, jo bieži vien nav viegli to paveikt, un jāsaka, ka šis kompliments, kuru es jums izsaku, tik tiešām nāk no sirds. Tas ir bijis ļoti sarežģīts dokuments, izējas punkts bija ļoti sarežģīts, un jūs šobrīd pie tā strādājat padziļināt. Otrakārt jāsaka, ka jūs eh, arī darat vēl ko tādu, ko mēs augstu novērtējam un ko jūs solījāt darīt, proti šis plāns, par kuru jūs paziņojāt pagājušajā komisijas sanāksmē, ir tieši tas, ko jūs esat šajā dokumentā paredzējis. Un Tādēļ man ir jāsaka, ka jūs esat paveicis milzīgu darbu, un es jūs no visas sirds par to arī apsveicu. Jūs esat iestrādājuši vairākus, uzlabo, uz, iestrādājis vairākus uzlabojumus par vairākiem jautājumiem, kas sākotnēji varbūt šķiet netik svarīgi, kas varbūt attiecas uz definīcijām, piemēram, uz pārdošanas līgumu, bet man šķiet, ka jūsu versija ir daudz labāk. Mēs tāpat varētu uzlabot arī eh, definīciju, kas attiecas tā pārdošanas eh, līgumiem. Uh, Tālāk es vēlētos, lai otrajā pāntā parādās tas, kas ir 16. apsvērumā, proti, ko nozīmē viss šīs detaļas, bet es domāju, ka par to mums vēl būs iespēja runāt vēlāk. Nu, tas ir tikai tāds piemērs, lai pierādītu, ka esmu eh, strādājis pie jūsu dokumenta vakar vakarā līdz pat vēlai naktī, un arī es ar to esmu pilnībā iepazinies. Galvenais tomēr ir maksimāla harmonizācija. Un tas, ko jūs cenšaties paveikt, un nevis kā burvis, bet gan kā politiķis, jūs cenšaties saglabāt maksimālu harmonizāciju kā mērķi, kas sākotnēji nemaz nebija tik vienkārši, vienlaikus paredzot realistisku aptvērumu. Jo mēs jau patiesībā nezinām, vai mums izdosies tikt galā ar šo izaicinājumu, bet šobrīd mēs esam pusceļā un jāsaka, ka šobrīd jums veicas lieliski. mums uh, ir pavisam skaidri jāpasaka, ka gal galā uh, dokuments, kur jūs esat sagatavojis, iet daudz tālāk, tas neatiec tikai uz tā pārdošanu un pārdošanu ārpus uzņēmuma telpām. Jūs galveno uzmanību esat pievērsis, protams, tam, ka ir jāpaplašina aptvērums. Un mēs savā darbā balstamies uz mērķtiecīgu harmonizāciju, un jūs norādat arī uz to, ka gadījumos, kur dalībvalstu noteikumi attiecīgajā jomā atšķiras, dalībvalstīm par to ir jāinformē komisija, lai mēs labi zinātu, uh, kurp mēs ejam. Tāpat arī jūs precizējāt to, ka tad, kad ir jāprecizē un jāsaskaņo šie noteikumi ar tiem noteikumiem, kas ir paredzēti citās direktīvās, um, tad um, mums, protams, ir jāņem vērā jaunākie dokumenti. Es nezinu, vai šādi mums iz, izdosies atrisināt visas grūtības, bet es domāju, šis paskaidrojums ir ļoti svarīgs. Protams, ka joprojām paliek jautājumi, uz kuriem mēs neesam raduši atbildes. Un pirmajā lasīmā es vēlētos uh, galveno uzmanību pievērst dažiem jautājumiem. Vispirms jau līguma atsaukšanas tiesības. Jūs teicāt, ka te ir paredzēti uzlabojumi par labu patērētājiem dažās valstīs. Uh, tātad šis termiņš ir ilgāks par 14 dienām, un, piemēram, manā valstī tas tā nebija. Taču pirms brīža jūs runājat arī par šo meistaru, kurš varbūt ir ieradies, uh, lai salabotu tekošu krānu, un ka tādā gadījumā eh, noteikumi būtu citādi. Bet es domāju, ka šajā konkrētajā gadījumā jūs norādat uz to, ka patērētājiem ir jāzina, ka šādā gadījumā viņš atsauc savas eh, līguma atsaukšanas tiesības, viņš no tām atsakās. Tālāk, 19. panta pirmajā punktā, kur ir runāts par meistaru, formulējums ir pārāk aptuvens. Es tomēr gribētu, lai te būtu precīzāks formulējums, jo citādi sanāk, ka pietiek ar to, ka patērētājs gluži vienkārši piekrīt, un līdz ar to automātiski šīs līguma atsaukšanas tiesības vairs nedarbojas. Un arī 12. panta pirmajā punktā ir ļoti svarīgs jautājums, jo tur ir teikts, ka dalībvalsts atturās no tā, ka tās uh, uzliek par pienākumu uh, attiecīgi uh, līguma slēgšanas pusēm ievērot noteikums. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo šos līguma noteikums nav iespējams piemērot, ja, ja līgums tiek noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, tad šos līguma noteikums nav iespējams piemērot līguma atsaukšanas tiesību termiņu laikā. Uh, 14. apsvērumā jūs skaidrojat, ka runa ir par pārdošanu ārpus uzņēmuma telpām. Un tad, kad pārdevējs ierodas pie pircēja mājās, jūs skaidrojat 14. apsvērumā, izmantojot komisijas sākotnējā teksta versiju, jūs skaidrojat, ka te situācija, nu tīri no psiholoģiskā viedokļa, uh, ir īpaša, jo pārdevējs atrodas pie pircēja mājās. Un mēs zinām, ka šādā gadījumā pircējiem ir ļoti grūti salīdzināt preces un salīdzināt cenas. Tad, kad viņam mājās piedāvā konkrētu preci, eh, pircējiem ir grūti to salīdzināt ar eh, līdzīgu preci. Un te rodas jautājums par to, vai pietiek ar šīm tiesībām uz līguma atsaukšanu jo varbūt, ka viņš jau šo, par šo preci ir uh, samaksājis un, un preci ir piegādāta, un tādā gadījumā šīs līguma atsaukšanas tiesības vairs īsti nedarbojas. Tātad, ja kaut kas būtu jāmaina šajā jomā, tad es domāju, šajā, uh, precīzi, šajā konkrētajā situācijā noteikumi būtu jāmaina. Un man šķiet, ka kas attiecas uz iekšējā tirgus noteikumiem šobrīd, tad mums būtu jācenšas veicināt tādus noteikumus, kas veicina ekonomisko izaugsmu, un tā, protams, ir pārdošana ar internetu starpniecību un uh, tālpārdošana, jo, izmantojot internetu, atliek vienu uzklikšķināt, un jūs jau esat uh, iegādājis attiecīgo preci, varat arī to salīdzināt ar citiem, bet, uh, ja pārdošana notiek ārpus uzņēmuma telpām, tad šāda salīdzināšana nav iespējama. Tālāk, Andrejās kungs, es vēlējos uzzināt, kas bija pamatām tam, ka jūs šādā veidā grozījāt desmito pantu, kurā jūs svītrojāt veselu virkni noteikumu, pie kuriem, manuprāt, mums tomēr būtu jāatgriežas, kad jūs sakat, piemēram, ka atkarībā no tā, kāds ir līgums, mums ir jāparedz līgumā e, tā informācija, kas ir paredzēta piektajā pantā un tā tālāk un tā joprojām. Man tik tiešām nav skaidrs, kāpēc jūs šādi esat rīkojies, bet, nu, pie tā mēs noteikti vēl atgriezīsimies turpmāk, jo pie šī dokumenta mums vēl būs jāstrādā. Tas arī pagaidām būtu viss, jo mēs šo dokumentu saņēmām novēloti, un jāsaka, ka man komentāri ir tikai tādi sākotnējie komentāri pēc iepazīšanās ar tekstu pirmajā lasīmā, bet, protams, ka es to vēl studēšu, izstudēšu sīkāk. Uh, Tālāk, kas attiecas uz eh, termiņiem un laika grafiku. Jā, arī es esmu par to, ka 9. septembris būs jāatliek uz vēlāku laiku, jo jau sākotnēji mēs atlikām šo termiņu uz vēlāku laiku. Un vispēcot mums nevajadzētu um, iestikt tajās pašās lamatās, kurās mēs iestigām jau runājot par iepriekšējiem jautājumiem, proti, uh, ka šie tulkojumi tiek sagatavoti daudz vēlāk, un, protams, ka pēc tam mums ir uh, termiņš, kas ir paredzēts uz vēlāku laiku, bet gal galā arī dokumentu mēs esam saņēmuši vēlāk, un mums vairs nav laika to izstudēt. Tātad mums ir jāatliek visi uh, šie posmi mūsu darbā. Jo es tik tiešām uzskatu, ka strādājot pie šī dokumenta, mums visiem ir milzīga motivācija. Mums ir jācenšas strādāt kopā un kopīgiem līdzekļiem uzlabot šo dokumentu redakciju. Un šajā nolūkā mums ir jāatliek uz vēlāku laiku ne tikai eh, termiņš grozījuma iesniegšanai, bet arī to izskatīšanai. Un tik tiešām vēlreiz es vēlos eh, pateikties jums, jo man šķiet, ka mēs esam spēruši milzīgu solis priekš strādāt pie šī dokumenta. Paldies! Lielas paldies, Rošvārkungs. Jāsaka, mums ir milzīgas uh, laika problēmas šorīt. Un es vēlētos uzklausīt arī Volis skundzi, kā juridisko lietu komitejas pārstāvi. Un es zinu, ka viņi attiecīgi arī paredzējuši balsojumu par šo jautājumu. Tad mēs varētu noslēgt tagad referentu komentārus. Un uh, jāsaka, manā runātāja sarakstā jau ir septiņi cilvēki, tāpēc lūdzu varbūt izsakiet īsus komentārus, bet, nu, protams, ir skaidrs, ka mums ir jārunā par visu uh, darba grafiku kopumā strādājot pie šī dokumenta, un referentam noteikti mums ir jāpiedāvā tāda struktūra, kas mums ļautu detalizēt izskatīt šo uh, priekšlikumu, jo visi jau norādīja, ka. Uh, šis jautājums ir ļoti svarīgs un ir ļoti uh, svarīgi punkti šajā dokumentā, tāpēc mums noteikti tam būtu jāvērt laiks. Tagad Valis Skundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, tiešām atvainojos, eh, ka es runāju, bet man, man būs jārunā arī vēlāk. Es vēlētos pateikties, ka jūs uzaicinājāt mani jūsu komitejā. Es nākot uz šeieni, atcerējos, ka es agrāk darbojos šajā komitejā, bet tagad vairs nē, un es atceros, ka tas bija ļoti labi. Vēlētos apsveikt Švāba kungu par viņa sagatavoto dokumentu, un arī par krāsainajām slīdītēm, kuras bija ļoti viegli saprast un kuras ļoti labi ilustrē, ilustrē to, kā jūs metodoloģiski izgājāt cauri šiem jautājumiem. Uh, No juridisko lietu komitejas puses es vēlētos pateikt, ka mūsu lielākās bažas ir saistītas ar to, kādā veidā šī direktīva varētu darboties ar pilnīgi visiem projektiem Eiropas e, kontraktu tiesību jomā. Es saprotu, ka šis projekts šobrīd kļūst ar vien smagāks. Komisija ir izveidojusi dalību valstu ekspertu grupu, kura pagājušajā piekdienā tikās pirmo reizi, un es parlamenta vārdā piedalījos šajā ekspertu semitā, seminārā. Ekspertiem ir dots gads, lai viņi sagatavotu 150 pantus pār līgumtiesībām. Iespējams, ka tas varēs, es vēlreiz uzsveru, varēs gala beigās kļūt par saistošo instrumentu gan ražotājiem, uzņēmumiem, gan patērētājiem. Tātad līgumtiesības, kuras savukārt eh, darbosies arī dalību valstīs, un es uzskatu, ka mūsu jūsu komitejā vajadzētu nodrošināt augsta līmeņa patērētāju aizsardzības stāvu. Protams, ka tas ir saistīts arī ar patērētāju tiesību direktīvu. Tā tad direktīva tas būs kaut kas obligāts, to mēs varēsim izmantot. Ir deputāti, kur dažkārt uz to skatās kā uz divām alternatīvām pieejām, un tomēr es uzskatu, ka lielākā daļa no mums uzskata, ka abi šīs direktīvas varētu darboties kopā. Un to pierādīja arī Švāba kunga šorīt teiktais. Tātad, ja mēs vēlamies strādāt kopā, tad es uzskatu, ka mums ir jāskatās uz lietām daudz plašāk. Vismaz tas, ko es esmu izskatījusi un redzējusi līdz šim, mēs dodamies pareizajā virzienā. Vairāk deputāti jau to pieminēja, ka ir sīkas detaļas, kuras varbūt nav tik eh, sīki izstrādātas, un varbūt, ka tas kādam nepatīk, tas neatbilst dalību valstu idejām, tas varbūt eh, patērētājs pietiekami neaizsargā. Raugoties uz šīm detaļām virspusēji, redzēsim, vai būs iespējams tās detalizētāk izsvērt, bet jebkurā gadījumā sākums ir lielisks, Švāba kungs. Juridisko lietu komitejā ir būtiskas problēmas ar laika grafikiem. Tas nozīmē, ka mums viss ir jādara jums drusku pa priekšu, jo jums ir nepieciešams mūsu atzinums, kuru jūs pēc tam izskatiet un pēc tam balsojiet. Līdz ar to mums nav nekāda saprotams, kādā veidā mums izdosies iepazīties ar šo ziņojumu, sagatavot atzinumu un pēc tam jums to iesniegt pirms jūsu laika grafikiem. Lūdzu, dodiet mums vairāk laika jo mēs par to esam runājuši un vēlējušies runāt tik daudz, un šobrīd, es domāju, būtu neadekvāti to visu sasteigt. Ja mēs vēlamies labu gala rezultātu un, piemēram, ar eh, līgumtiesībām, tad eh, <clears throat> tas būtu ārkārtīgi labi. Paldies, Švāba kungs, lielisks sākums. Es ceru, ka mums būs debatas, un es ceru, ka būs vairāk laika lūdzu priekšsēdētājs. Paldies, Valles kundzei. Jā, mēs ļoti augstu novērtējam jūs iesaistīšanos šajās diskusijās. Runājot par procedūru, kļūst ar vien skaidrāks, ka referentam būs jārunā gan ar ēnu referentiem, gan arī ar juridisko lietu komiteju par laika grafikiem. Taču mēs it kā esam jau vienojušies par šo kopīgo darbu. Mēs to varbūt redzēsim arī parādamies piektajā nodaļā, jo izskatās, ka piektā nodaļa šobrīd ir tā, kura visvairāk ir pakļauta juridisko lietu komitejas kompetencei. Jūs tātad esat atzinuma sagatavotāja, un eh, iespējams, ka vajadzēs to visu mazliet pārskatīt, un varbūt tad jūs varēsiet nākt klajā ar jūsu idejām. Tagad es vēlētos dot vārdu atlikušajiem ēnu referentiem, un Turunens kundze lūdzu, zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Un es vēlētos pateikties, jā, tā tad es gaidu, kad viss uzliks austiņas, Paldies uh, referentam par lielo un es gribēju teikt radošo darbu. Tieši kā Gephardas kundze, es, uh, man arī patīk šīs slīdītes ar krāsām, jo tas ļoti labi parāda uh, zaļais, sarkanais, kur tas viss nonāk. Varbūt, ka tas būs vairāk, to, ko es teikšu, būs vairāk domāts sekretariātam. Ir ļoti, ļoti grūti saņemt šo tekstu. Uh, pulkstens 16.22. Es nezinu, vai kāds to saņēma agrāk. Es to saņēmu 16.22. vakar. Es mēģināju to lasīt pēc tam, kad es vakar biju pilnīgi eh, strādājis visu dienu un man rindiņas saplūda kopā un burti lēkāja tātad. Tie nav labākie apstākļi, lai šodien debatētu par šīm lietām, un es tiešām ceru, ka mums izdosies to visu debatēt sīkāk. Tas bija pirmais, vēl vakar, otrais. Ir vesela virkni jautājumu, godātais Švāba kungs. Protams, ka šis ir jauns ziņojums, un e, es šos jautājumus uzdošu arī Anu referentu sanāksmē, bet vēlētos tas uzdot tagad komitejas sēdē. Tātad, ja mēs uh, padaram četras direktīvas par minimālajām un uztaisam tādu kā lietus sārgu, kas būs minimālo standārtu. Tad vai mēs darbosimies vainu vainu, tātad vai mēs ejam uz minimālajiem, eh, minimālās būs direktīvas un tas, ko mēs izveidojam, būs sava veida tāds kā lietus sargs, vai mēs arī skaramies klāt tām četrām direktīvām. Es tātad nesapratu, kā mēs rīkojamies tātad šis te dubultais modelis. Tas bija pirmais. Otrais, e, kāda būs juridiskais pamatojums? Tātad, ja mēs veidojam jaunu direktīvu, tad mums ir jābūt skaidram juridiskajam pamatam. Un vai nebūs tā, ka būs grūti juridiski to tulkot? Tas attieksies gan uz patērētājiem, gan uz uzņēmumiem. Uh, Dānijas eh, patērētāju aizsardzības eh, komiteja ir eh, izmainījusi savu attieksmi. Tātad viņiem ir grūti saprast, kāds ir juridiskais pamatojums, un viņiem liekas, ka juridiski tas nav skaidrs. Tātad sākotnējais priekšlikums bija samērā vājš, un man ir zināmas bāžas, ka šis jūsu priekšlikums arī ir vājš. Tātad es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par harmonizāciju, apvienot kopā visus, un pēc tam, piemēram, nodaļā runāt gan par aptvērumu, gan par harmonizāciju. Tātad es uzskatu, ka vajadzētu tādu lielāku kopsavilkumu. Tātad es nevarēju saprast, kādā veidā tas ir sadalīts. Un visbeidzot, esmu pilnīgi viensprāts ar Vales skundas teikto par eh, juridisko lietu komitejas teikto, tātad eh, tas, kas ir jānosaka Eiropas līmenī līgumtiesībās un dalību valstu līmenī līgumtiesībās. Es uzskatu, ka mums vajadzētu varbūt vairāk pie tā piestrādāt. Es uzskatu, ka mums eh, ir bijušas un arī būs vēl sarunas ar juridisko lietu komiteju, jo tas būs visbūtiskākais, lai nebūtu tā, ka nav juridiski skaidrs, kur mēs ejam un ko saka katra rindiņa un katra, katrs eh, teikums. Tā tad, eh, jā, runājot par laika termiņiem, eh, man jau drusku ir apnicis un tomēr nesasteigsim. Būsim uzmanīgi. Vai tas nozīmē, ka patreizajā situācijā mums ir jāizmanto viss vasaras atvaļinājums, lai nākt klajā ar grozījumiem? Tā tad 12. jūlijas jūs teicāt. Uh, Es vēlētos, lai mēs darbojamies ātri un tomēr lūdzu dodiet mums vairāk laika, jo tikai tā mēs varam sagatavot kaut ko labu un saprātīgu. Paldies! Uh, Paldies Turunens kundzei. Iespējams tikai uh, pāris uh, punktu, jo es esmu CRL grupas ēnu referenta aizstāvē, aizstājējs. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikt, ka uh, Mums ir pilnīgi skaidri šobrīd jāzina stratēģija, jo, protams, ka mēs runājam par pilnīgi citu nekā komisijas sākotnējo ideju. Un Redings kundze jau ir uzsvērusi, ka varbūt viņai tiešām patīk mūsu pieeja, tātad šī vispārīgā pieeja, šis tāds lietu sarga ideja. Līdz ar to es uzskatu, ka mēs, gan komisija, gan mēs ejam kopīgā virzienā. Tas bija par struktūru, bet tagad mums ir jārunā par detaļām. Vēl bez tam es uzskatu, ka mums ir ļoti labi, lai mēs konsolidētu tekstu saņemtu pēc iespējas ātrāk. Es piekrītu Gephardas kundzei, ka patreizajā momentā ir grūti redzēt visu savienošanos un savijumus, tātad pirms mums nav viss teksts, Andrēs. Mums ir grūti redzēt, kā tas viss savijās kopā. Šobrīd mēs varam runāt tikai par nodaļām un tā, bet ja mums, tad, kad mums būs viss teksts, mēs jau varēsim runāt par to, kā tas izmaina, kā tas izmaina piemēram, finanšu pakalpojumu un tālu pārdošanas direktīvu un citas. Vēl bez tam, Švāba kungs, tas, ko jūs esat izmainījis, manuprāt, tas ir loģiskāk, un arī kārtība, arī struktūra jūsu tekstā ir labāka nekā sākotnējā priekšlikumā, bet piekrītu, ka mums ir nepieciešams vairāk laika, lai izskatītu detaļas. Um, galvenā kritika, ko es vēlētos pateikt 4. un 5. nodaļā, mēs varbūt nerunājam par tādu kā kopumu. Mēs uh, mums būtu jārunā par to, vai tas tiks harmonizēts vai nē. Un šobrīd tas vēl nav skaidrs, ko mēs gribam darīt. Tātad visi harmonizētie elementi nodrošinās minimālos standartus patērētājiem. Tātad tie būs minimālie standarti visās 27 dalību valstīs, un tas ir tas, ko Turunens kundze teica, tas būs pilnīgi visiem dienāts. Tieši kā jau jūs teicāt, būs lietas, kas būs pilnībā harmonizētas, un būs tādas lietas, kurās būs izveidot minimālie standarti, kurās dalību valstis varēs vēl kaut ko vairāk darīt. Tātad būs divi momenti - harmonizētais un minimālais. Es uzskatu, ka tas ir arī stratēģijas moments, un varbūt, ka jūs man piekritīsiet, kolēģi. Tātad tas būs mūsu struktūrālā darba pamats turpmākajos četros gados šajā komitejā, jo mēs strādājam ar patērētāju tiesībām. Dalīkungs ir atbildīgs par politiku, Redings kundze par struktūru. Protams, ka mums visiem būs jāstrādā kopā. Varbūt šis ir tāds savu veidu stūrakmens, ķieģelīts tai mājai, kuru mēs celsim kopā ar komisiju. Ja es pareizi sapratu no jūsu kodētās un šifrētās valodas par e, iesaldēšanu, tad es uzskatu, ka dalību valstīm vajadzētu skaidri pateikt, ka pēc tam, kad šī direktīva būs pieņemta, nevarēs vairs nākt klajā ar jaunām idejām par to, lai varētu safragmentēt tirgu. Uh, Tātad šobrīd ir patreiz esošie noteikumi, bet pēc direktīvas pieņemšanas būs minimālie standarti, un, protams, ka dalību valstīm tie būs jāizpilda. Protams, ka tas ir ļoti politiski nozīmīgs, strateģiski nozīmīgs moments, par ko arī mums būs jārunā. Un visbeidzot, es vēlētos runāt par savstarpējumu. Esam runājuši ar komisiju par patērētāju kredītu direktīvu, par tās transpozīciju, ko tas nozīmē, un ir vesela virkne elemen, elementu, kur, manuprāt, ir pārklāšanās. Mendes kungs, es atvainojos, mēs runājām. Lūdzu. Referents eh, tagad klausās, ko es saku. Tātad par patērētāju kredītu direktīvu. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai lai šis savienojums ķēdītas posms starp šo direktīvu un patērētāju kredītu direktīvu būtu vienoti. Un redzēsim, vai finanšu direktīva arī šeit tiek pieminēta vai nē. Ņemot vērā to, ka šobrīd patērētāju kredītu direktīva tiek transponēta, tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Un jautājums bija par patērētāju kredītu direktīvu, kā piedāvāt viņiem līgums, kāda ir aizņēmuma momenti. Šobrīd šī patērētāju kredītu direktīva tiek transponēta, un es zinu, ka e, komisija šobrīd izskata aizņēmumu noteikumus, kas nāktu par labu patērētājiem. Varbūt, ka to arī varētu runāt šeit. Jā, vēlāk mēs varam runāt arī par laika grafikiem. Jā, un pēdējai es vēlētos dot vārdu Trantafelidis kungam. Jā, es redzu, ka jūs vēlaties runāt. Jūs esat pēdējais nēnu referenta pulka. Paldies, paldies Andrēsam. Andrēs kungs ir veicis vienkārši lielisku darbu. Es vēlētos viņu no sirds apsveikt. Mēs esam runājuši ēnu referents sēdē, mēs esam runājuši par to, kāda pie kādas struktūras pieturēties. Es, protams, pilnībā saprotu, kādi ir šie mērķi, kurus, kurus mums vajadzētu ievērot. Tātad mums ir jārod risinājums, kurš, protams, atbilstu tam, ko mēs vēlamies redzēt patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Uh, Mēs, eh, protams, nevaram runāt par pilnīgu aizsardzību, un tomēr mums ir jāpieturās pie veselā saprata, saprāta patreizajā momentā. Ir vairāki momenti, kuros mums ir viedokļa atšķirības, un es nezinu, vai tas jau šobrīd ir iekļauts vakardien saņemtajā dokumentā vai nē, bet piekrītu Gebhardas kundzes pirms pāris brīžiem teiktā, ka uh, Mēs nedrīkstam samazināt patērētāju tiesības, mm, patērētāju tiesību līmeni nevienā no jomām. Un ja mēs runājam par pilnīgu harmonizāciju, tad nevienā no jomām šī totālā harmonizācija nedrīkst samazināt patērētāju aizsardzību. Mēs nedrīkstam zaudēt, pat, zaudēt patērētāju tiesību bastionā. Nevienā no bastiona um, debes pusēm. Es uzskatu, ka tā saucamā uzņēmums uzņēmumam pārdošana ir nav labi atrunāta. Nākamais ir runa par cenām. Mums ir pilnīgi skaidri jānodrošina, lai patērētāji zinātu, kādas ir cenas, un ir jābūt skaidram, kādas būs papildus izmaksas brīdī, kad patērētājs iegādājas kādu preci. Uh, Mēs definīcijā runājam par 14 dienu atpakaļgriešanas periodu, bet tā saucamajam izņemšanas laikam, tātad šis atpakaļ atgriešanas brīdis sāk darboties nevis, kad produkts vai prece tika izsūtīta, bet gan brīdī, kad patērētājs to saņēma. Tad sāk darboties šis 14-15 dienu periods, un nevis brīdī, kad uzņēmums to ir izsūtījis. Par laika grafikiem. Mums ir nepieciešams vairāk laika, bet es ceru, ka mums to izdosies atrasināt. Priekšsēdētājs, paldies! Tātad tagad. Uh, Mēs esam vienojušies mūsu komitejā, ka mēs balsojam, beidzam balsošanu pēc iespējas ātrāk, tad redzēsim, kurš vēl vēlas izteikties par šo direktīvu, jo noteikti, ka jūs vēlēsieties dzirdēt arī padomas un komisijas teikto. Es skatos arī uz referentu un es došu vārdu arī citiem deputātiem izteikties. Iespējams, ka visiem šodien izteikties neizdosies un tomēr būs iespējas par to diskutēt vēlāk. Tātad tagad pārējām pie balsošanas. Es nedomāju, ka mums būtu jābalso ar balsošanas kartiņām, bet es redzu, ka visiem jums tās ir līdzi. Redzēsim, vai mums tās ir jāizmanto vai nē. Hansens kundzei nav. Tātad e, es nedomāju, ka mums būs jāizmanto balsošanas kartiņas. Es redzu, ka jums tās visiem ir līdzi, un tomēr es ceru, ka mums nevajadzēs tās izmantot. Pirmais priekšlikums Tas ir par Foksa kungu, par, par labāku, um, par la, taisnīgu ienākumu lauksaimniekiem, labāku pārtiks apgādes ķēdes darbību Eiropā. Lūdzu, klusu, godātie deputāti, lūdzu nerunājiet, kad mēs balsojam. Foksa kungs, vai jūs vēlētos kaut ko pateikt? Nē, labi, Es vēlētos pateikties jums, Foksa kungs, par enerģētisko referenta darbu, par to, ka jūs izveidojāt ļoti daudz kompromisu grozējumus un savienojāt kopā veselu vilkni grozējumus. Tātad sākam balsot par Foksa kunga ziņojumu. Visi gatavi balsošanai? Labi. Pirmais ir kompromisu grozījums viens par pret pieņemts. Tāpēc pārlecam tagad uz konsolidēto grozījumu viens, tas, kurš par konsolidēto pret pieņemts. Pārlecam uz sesto grozījumu. Juvin Švāb bilds par pret pieņemts. Kompromisa divi grozījums par pret pieņemts. Tagad pārlecam pie desmitā grozījuma. Juvina un Biltas kundzes, tas ir mutiskais grozījums par pret pieņemts. Tagad pārlecam pie 11. grozījuma par pret pieņemts. Pārējam pie 12. grozījuma par pret pieņemts. Nākamais ir konsolidētais grozījums 2 par pret pieņemts. 15. grozījums ar mutisko grozījumu, ko ir iesniedz Žuvākungs par pret. Izskatās, ka pieņemts. Tā tad. Uh, balsosim šodien ar rokām lūdzu par. Skaitam. Divdesmit divi par, pret, 13. Pieņemts grozījums 15. 12 pār 13 pret. 22 par. Pārējiem uz kompromisu grozījumu 3 par. Pret. Pieņemts. 17. grozījums par. Atkal, bal, atkal skaitīsim. Kurš ir par 17. grozījumu? Lūdzu, paceļiet rokas. 14 pār pret. Divdesmit pret, četrpadsmit pār, noraidīts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret pieņemts. Pārējām uz 21. grozījumu. Nē, tas ir atsaukts. Līdz ar to pārējām uz 22. grozījumu par 22. grozījums par pret noraidīts. Skatējos, kurš ir jūs droši vien, Juvan kungs, balsojāt par jūsu iesniegto grozējumu, bet es to palaidu garām. 23. grozējums par. 5 par, pret. Pārējie pret. Tā tad noraidīts 23. Kompromiss grozījums 5 par, pret. Pieņemts. Pārējām pie kompromisa grozījuma 6 par, pret pieņemts. Pārējiem pie 28. grozījuma par pret pieņemts. 29. grozījums ar mutisko pielikumu par pret pieņemts. 30. grozījums par pret pieņemts. Konsolidētais grozījums 3 par pret pieņemts. Pārceļamies uz 33. grozījumu par pret pieņemts. Tagad pārējām pie 34. grozījuma ar mutisko par pret pieņemts. 35. grozījums par atkal jāskaita. 35. grozījums par lūdzu rokas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 tā tad noraidīts 18 pār 19 pret. Pārējām pie 36. grozījuma par pret pieņemts. 37. ar mutisko pielikumu par pret pieņemts. Un tagad balsojam par visu ziņojumu kopumā par pret vai kāds atturas. Pieņemts. Pieņemts vienbalsīgi. Apsveicam Foksa kungu par ļoti labo ziņojumu un tas ir jūsu pirmais ziņojums sagatavots šajā komitejā. Tagad pārējām pie Luija Greka kunga atzinuma. E, Greka kungs nevarēja ierasties šeit šodien, vienkārši sāksim par to balsot. Un tas ir saistīts ar dalībvalsts kontrolas mehānismu, kas attiec uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Sākam ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Deviņtais grozījums par pret pieņemts. 5, 6 un 7 izskatās, ka ir pieņemti. Nākamais ir 19. grozījums par pret noraidīts. 8. grozījums par pret pieņemts. Desmitais grozījums par pret pieņemts. Vienpadsmitais par pret pieņemts. Divpadsmitais par pret pieņemts. Divdesmitais grozījums ar mutisko pielikumu par pret, par pret pieņemts. Divdesmit 20 13. grozījums par? Nē, kļūda. 13. ir noraidīts. 13. atkrīt. Tagad devītais punkts. Mēs par to balsojam kopā. 21, 22 kopā. 21, 22 par. 21. grozījums, es atvainojos. 21. grozījums par pret. Pieņemts. 22. atkrīt līdz ar to, un tagad pārējiem pie 23. un 24. grozījuma. Tas gan kopā par pret. Pieņemts. Tagad pārējām pie apsvērumiem. Pirmais grozījums par pret pieņemts. Otrais grozījums par pret pieņemts. 16. grozījums ar mutisko pielikumu par pret pieņemts. Tagad pārējām pie 17. grozījuma par pret pieņemts. 18. atkrīt. Un tagad balsojam par visu atzinumu projektu kopā par pret pieņemts pieņemts. Paldies Greka kungam! Un galīgi pēdējais balsojums šodien ir Sulīkundzes ziņojums par uzņēmējdarbības reģistru sadarbību. Sulīkundze ir šeit, vai jūs vēlaties kaut ko izteikties? Vai jūs vēlētos kaut ko izteikt, pateikt? Paldies, priekšstādētāji! Viss noritēja ļoti gludi. Es pateicos visiem tiem, kas sadarbojās, lai strādātu pie šī dokumentu bez jebkādām problēmām. Paldies! Paldies! Tātad pārējām pie Sulikundzes atzinuma. Piektais grozījums par pret pieņemts. Sastais grozījums par pret pieņemts. Septītais grozījums ar mutisko pielikumu par pret pieņemts. Astotais grozījums par pret pieņemts. Devītais grozījums ar mutisko pielikumu par pret pieņemts. Desmitais grozījums par pret pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pret pieņemts. Divpadsmitais grozījums par pret pieņemts. Trīspadsmitais grozījums par pret pret pieņemts. 14. par pret pieņemts. 15. par pret pieņemts. 16. ar mutisko pielikumu par pret pieņemts. 17. ar mutisko pielikumu par pret pieņemts. 18. arī ar mutisko grozījumu par pret pret pieņemts. Tagad pāriem pie apsvērumiem. Mutiskais grozījums Sulī kundze par pret pieņemts. Otrais grozījums ar mutisko pielikumu par pret pieņemts. Trešais ir atsaukts, ceturtais ar mutisko grozījumu par pret pieņemts. Un tagad balsojam par visu Sulī kundzes kopumā par pret. Vai ir kāds, kas atturējās? Nē. Pieņems vienbalsīgi pasakos Sulī kundzei par jūsu pirmo sagatavo atzinumu šajā komitejā, un es ceru, ka jūs vēl sagatavosiet daudzus. Līdz ar to mēs esam pabeiguši balsošanu. Tagad mans priekšlikums būtu sekojošs. Mēs pārējām atpakaļ pie septītā darba kārtības punkta un runājam par Švāba kunga ļoti svarīgo ziņojumu. Mums ir nepieciešams pabeigt apmēram 11. jo Žuvā kungs nāks klajā ar savu ziņojumu, tas ir pašiniciatīvas ziņojums par reklāmas ietekmus patērētāju uzvedību. Tagad eh, pārbaudīsim, kurš šobrīd kurš šobrīd vēlētos izteikties? Vaņū, Buzoj, Žuvā, Arijas un Kreutzmana kungi. Tas nozīmē, ka pavisam kopā izteikties ir vēlējušies septiņi, vai ir vēl kāds, kurš vēlētos piedalīties debatēs šorīt? Aris kungam jāiet projām. Aha, seši ir tikai palikuši. Vēlētos dzirdēt arī no Pronka kunga un no Krispo kunga. Vai es varētu jūs lūgt ļoti strikti pieturēties pie jums atvērētā laika? Jā, protams, Švāba kungs to visu noslēgs. Tā tad eh, lūdzu divas minūtes, nerunāsim ilgāk, vienkārši jūs iepazīstiniet ar savu ideju, un tad mums būs eh, viedokļa apmaiņa mazliet vēlāk. Tagad dod vārdu Berņē kungam, divas minūtes, un sākam pulksteni. Lūdzu, Vaņūkungs. Merci, monsieur le président. Je vais essayer d'être très bref parce que beaucoup. Paldies, priekšsēdētājs. Izteikšos pavisam īsi, jo daudz lietu jau tika pateikts, un mums noteikti būs iespēja par to diskutēt arī vēlāk. Arī es pateicos Švābu kungam par lieliski paveikto darbu, bet jāsaka, šis darbs ir tikai sācies, jo mēs noteikti vēl diskutēsim par šo jautājumu. Bez šaubām tas notiks arī nākamajā nedēļā, kad mums ir paredzēts divu dienu seminārs ar Spānijas prezidentūras piedalīšanos. Daži, dažas detaļas, kas, manuprāt, tomēr ir svarīgas. Es priecājos par to, ka Redings kundze ir daudz mazāk eh, par šo te vispārējo pilnīgo harmonizāciju, un man šobrīd tā šķiet pilnīgi neiespējami, ņemot vērā to, kādā situācijā mēs šobrīd atrodamies. Bet, ja ir kāds punkts, kurā švāba kungs, es domāju, mēs varētu panākt pilnīgu harmonizāciju, tas ir jautājums par uh, līguma atsaukšanas termiņiem. Līguma atsaukšanas termiņus mēs esam pagarinājuši citās direktīvās. Harbor kungs lieliski zina, piemēram, telekomunikāciju pakotnes. Uh, ietvaros, aizsargājot patērētājs, bet arī patēriņu kredītu direktīvas ietvaros. Es domāju, ka mums būtu jānosaka 14 dienu termiņš visām valstīm, un es domāju, ka to mēs varam panākt bez jebkādām problēmām. Jūs runājat par diviem. De, divām detaļām, kas tomēr ir svarīgas. Jūs teicāt, finanšu pakalpojumu jomā ir vairāk trūkumu, un te ir diezgan bieži krāpšanās arī. Uh, Šonedēļ Francijā um, tiks publicēts ziņojums par šo jautājumu, kurā skaidri parādās tas, ka patērētāji, un jo īpaši tie patērētāji, kur ir vismazāk aizsargātie, kurus mēs vēl neesam definējuši, tātad šajos krīzes apstākļos kļūst par upuriem, uh, piekrītot banku pakalpojumiem, kas patiesībā ir krāpšanās. Es domāju, ka arī šajā jomā mums būtu jācenšas panākt harmonizāciju visās dalībvalstīs, lai patērētājiem būtu tiesības uh, saņemot banku pakalpojumus, proti nekādus banku pakalpojumu tarifus nevarētu grozīt bez iepriekšējas rakstiskas brīdināšanas. Tātad vispirms rakstiski būtu jābrīdina patērētājs. Jūs runājat par tarifiem, bet jūs runājat arī par šo uh, reklāmu pa, pa telefonu. Jā, es domāju, nevajadzētu to aizliegt, protams, bet mums būtu jāizturš ļoti piesardzīgi pret šu, šīm reklāmām, kas tiek piedāvāts pa telefonu, jo pa telefonu jums tiek piedāvāts pilnīgi jebkādas lietas, jūs pat nezinat, kas patiesībā, par ko patiesībā ir runa. Bieži vien jums sastāst pilnīgs muļķības, man pašai gandrīz gadījās iekrist šajā ziņā, eh, vienojoties par telekomunikāciju pakāpojumu tīklu, par mobilā telefona pakalpojumiem, un tad, kad es saņēmu gal galā šo līgumu, eh, rakstīt uz papīra, es redzēju, ka bija piekritus daudz vairāk lietām nekā tām, kas man tika piedāvāts pa telefonu. Tātad es uzskatu, ka šī joma noteikti būtu jā, jāreglamentē. Tālāk, kas attiecas uz termiņiem un darba grafiku, es domāju, jā, mēs visi esam viensprāts, ir absolūti ne, neiespējami pat, ja mēs strādājam augustā nākt klajā ar priekšlikumiem par grozījumiem, un vienoties par kompromisiem. No 9. septembra līdz 26. oktobrim mums ir jāņem vērā arī tas, ka būs nepieciešams laiks, lai pārtūkot to visu, un es domāju, ka 9. septembris tas ir pārāk īsts termiņš, strādājot pie tik svarīgi jautājumi, jautājumu, kas ir tik ļoti svarīgs pilsoņiem, patērētājiem. Es domāju, ka mums ir jāvirzās priekšsoli pa solim, un es ceru, ka Švābkungam izdosies to arī panākt. Tas arī būtu viss no manas puses, jo es domāju, ka svarīgi būtu uzklausīt komisijas un padomas pārstāvis. Paldies eh, Švābkungam, paldies visiem, kas eh, piedalījās pie šī jautājuma. Paldies! Eh, es došu tev noteikti vicepriekšsēdētājs pilnvaras uz noteikto laiku. Paldies tagad, Berzāja kungs. Paldies, priekšsēdētājs, runāšu rumāņu valodā. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Un es jau baidījos, ka mēs esam nonākuši strupceļā un ka mums nebūs daudz iespēju. Bet gal galā, acīm redzot, mums ir politiskā grība un cilvēki ir vienojušies arī par principiem. Līdz ar to ir skaidrs, ka mēs varēsim vienoties un rast risinājums arī par detaļām. Es domāju, ka Švābkungs ir, liel, ir sagatavojis lielisku dokumentu. Tas ir veids, kā sagatavoties pilnīgai harmonizācijai attiecībā uz tālpārdošanu un pārdošanu ārpus uzņēmumu telpām. Ir dažas valstis, kurās šajā jomā ir augsti standarti, cita veida līgumiem arī. Es tāpat arī piekrītu tam, ka ir ieviesti grozījuma attiecībā uz patērētāju tiesībām. Patērētājiem ir noteikti jāsaņem informācija par tiesībām atsaukt līgumu. Es esmu par šīm 14 dienām, par šo 14 dienu termiņu. Mums ir jācenšas aizsargāt patērētājs pēc iespējas labāk, un vienlaiks mums ir jācenšas um, nodrošināt to, lai patērētāji neizmantot ļaunprātīgi viņiem piedāvātās iespējas, lai mēs arī nesarežģītu situāciju um, uzņēmumiem un pārdevējiem. Tāpēc arī mums ir nepieciešami daži uzņēmumi, manuprāt, tie ir vietā. Protams, ka mēs vēl varam uzlabot šo dokumentu. Es tāpat klausījos Gebhards kundzes teikto, Rošfor kungu teikto. Viņiem noteikti ir vairāk pieredzes šajā jomā. Un, protams, kā ēnu referentiem, viņiem ir arī uh, labāks priekšstats par šo jautājumu. Bet Pazīstot Švāba kungu, es esmu pārliecināts, ka viņš noteikti būs atvērt noskaņots un pieņems uzlabojums savā priekšlikumā. Paldies! Paldies! Tagad vārds Žuvēna kungam. Paldies priekšstādētājiem. Divi komentāri. Vispirms jautājums e, par šo darba grafiku, par kuru jau runāja kolēģi. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums nevajadzētu steigties. Mums vajadzētu. Tas, ka mēs saņēmām dokumentu tikai vakar, tik sarežģītu dokumentu, un ka mēs šodien jau runājam par to pirmajā, pirmo reizi, tā, tā tomēr ir problēma daudzi nemaz nav iepazinušies ar šo dokumentu, vismaz es neesmu pilnībā iepazinies, tātad mums ir nepieciešams vairāk laika. Tālāk jāsaka, ka ideālā pasaulē, protams, mums vajadzētu panākt maksimālu harmonizāciju, bet tā kā šis eh, ziņojuma priekšlikums un attiecas uz patērētāju tiesībām, tad nevajadzētu būt tā, ka cenšoties panākt ideālu eh, situāciju, mēs upurējām patērētāju tiesības. Un tāpēc arī es uzskatu, ka Švābkungs ir lieliski uzsvērs eh, dažus punktus, un es domāju, mētiecīga harmonizācija ir ļoti laba pieeja. Man šķiet, ka mēs tik tiešām bijām nonākuši eh, strupceļā, un šobrīd mēs pamazām izkļūstam no šī strupceļa. Es vēlētos eh, komentēt dažus punktus. Es uzskatu, ka mēs milzīgi esam pavirzījušies priekš, kas attiecas uz juridisko skaidrojumu, attiecībā uz pārdošanas līgumiem, tālāk uz šiem te delikātiem līgumiem, kas netiek izslēgti, bet kas ir pakļauti minimālai harmonizācijai, tas viss ir pozitīvi. Bet man rodas jautājumi, varbūt tāpēc, ka es neesmu pilnībā izstudējis šo dokumentā, piemēram, piektajā pantā, es nesaprotu, kāpēc mēs esam svītrojuši uh, Um, noteikums, kas attiecas uz garantijām un pēcpārdošanas uh, garantijām. Es nesaprotu arī teikumu, kurā ir teikts, ta, ja tas šķiet pieņemams un vietā, ņemot vērā, kāds ir, um, kāda ir līguma forma. Nu, nezinu, varbūt es esmu tikai tā sākotnēs. Piektā panta trešajā punktā es um, atzītos, ka es nesaprotu, par ko te īsti ir runa. Uh, Tātad īsumā priekšsēdētājiem šis te priekšlikums, mēs to saņēmām tikai vakar, bet eh, tajā tomēr ir daudz skaidrojumu, daudz pozitīvu, un tā ir iespēja izkļūt no strupceļa, bet vēl ļoti daudz jautājumus, kuriem mums būs jārod atbildes. Paldies! Jā, noteikti ir ļoti daudz jautājumu, kur būs jāapspriež turpmāk, un mēs centīsimies rast tādas iespējas. Komikundze, jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos lūgt papildus informāciju. Runa ir par tekstilu jautājumu. Tad, kad mēs iegādājamies apģērbu, iegādājamies to veikalā, un pārdevējs nav tiešais ražotājs. Nu, bieži vien ir tā, ka šis apģērbs vai nu patīk, vai nepatīk, bieži vien tam ir kāds trūkums un ir grūti saprast, kas šī gadījumā ir vainīgs. Vai nu e, tas ir ražotājs vai izplatītājs. Un es domāju, ka būtu vērtīgi ne tikai tātad apģērbu jomā, bet arī citās jomās saprast, vai patērētājiem būtu jāvēršas pie izplatītāja, kurš attiecīgi ir tieši atbildīgs, vai arī viņam būtu jāvēršas pie ražotāja. Tas pats attiecas e, arī uz tādiem gadījumiem, kad eh, patērētājiem rodas alerģiska reakcija. Teiksim, cilvēks ir iegādājies apģērbu, kas izraisa alerģiju. Es vēlētos tomēr saprast, kāda ir e, sistēma šādā gadījumā, jo Itālijā mēs saskaramies ar šādiem problemātiskiem gadījumiem. Tad nākas sazināties ar nāk sazināties eh, pa tālruni ar attiecīgo pārdevēju vai ražotāju pārstāvu un īsti nav zināms, kā var rīkoties, lai eh, aizstāvēt savas tiesības. Katrā ziņā es apsveicu Šāba kungu par to, ka viņam ir izdevies iestrādāt te ļoti daudz jautājumu, kas ir ļoti svarīgi visai nozarei kopumā. Paldies! Paldies komi eh, kundzei, kurai ir de Kampos kungam vārds. Es vēlos pateikt uzslavu attiecībā uz analīzes metodu, kuru Švāba kungs ir izmantojis. Bet jo vairāk mēs analizējam, jo vairāk šaubas rodas. Tas, protams, ir pats par sevi saprotams. Es apskatīju rūpīgāk šo tabulu un e, lauciņus krāsainos, 4.5. nodaļa. Tur ir minēts teikums. Capítulo 15, 5 diz: Savukārt piektajā daļā, piektajā nodaļā ir līdzīgi, ka tiek saglabāti noteikti no iepriekšējām direktīvām. Es sākotnēji sapratu tā, ka, ka pirmais attiecas uz direktīvu, kas, kuru mēs vēlamies tā kā atcelt, un otrais, es, ja es pareizi sapratu, ir kaut kas, ko mēs gribam pārņemt. Kaut kas ir ar lieliem burtiem rakstīts, un kaut kas ar maziem. Uh, Tātad tas nozīmē, ka mēs šīs četras direktīvas saglabājam, bet mēs taču gribējām viņas tā kā sakausēt kopā, apvienot, tad viņas paliek spēkā. Un otra lieta ir šaubas radušās par pilnīgu harmonizēšanu kā mērķi. Par to jau runājām, bet tieši saistībā ar komisāras kundzes priekšlikumiem un saistībā arī ar elektronisko eh, tirdzniecību vai komerciju. Runa ir par divām lietām. Pirmkārt par elektronisko komerciju, un tas ir svarīgs jautājums. Otra lieta Un te esam viensprātis, ka tas ir tikpat būtisks jautājums, tātad patērētāja tiesība aizsardzība. Tātad runājot par e-komerciju un pilnīgu harmonizāciju, ja mēs to iekļaujam un paredzam, tad tas patiesībā samazina uzticamību, kāda būtu jābūt patērētājiem. Tas ir no vienas puses. Ja mēs vēlamies, lai elektroniskā komercija, ja mēs vismaz tā domājam, ka tas varētu funkcionēt, bet tas patiesībā tā nav, tad ar šo lietu, ar šiem noteikumiem mēs patiesībā eh, mazinām šī elektroniskās komercijas labu funkcionēšanu. Bet tās ir šaubas, kas man ir radušās un ko es arī vēlējos izteikt. Un šī eh, aci pret aci pārdošana, ja face to face angliski, uh, tas paredz mazāku aizsardzību patērētājiem atsevišķās valstīs. Šķiet, ka šie noteikumi ir dažādi tieši attiecībā uz šādu pārdošanas veidu un arī uz elektronisko komerciju. Finally... Paldies, un visbeidzot es dodu vārdu Kreuzman kungam. Dank, for... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vakar mēs mācījām, uzzinājām, ka e-komercijai nepieciešama uzticamība, un lai veicinātu uzticamību, ir jābūt skaidriem noteikumiem. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt, un tāpēc ir pareizi, ka mēs koncentrējamies uz dažiem jautājumiem, bet ļoti skaidri nosakām noteikumus. Piemērs. Mēs secinām, ka internetā piedāvā dažādus nenopietnus un pilnīgi nevajadzīgus pakalpojumus piemēram, inteliģences testi un tam, līdzīgi jautā, tam līdzīgas lietas. Un ir skaidrs, ja patērētājs kaut ko tādu nopērk e, tīmeklī, tad viņš bieži vien tiek tā kā maldināts, tāpēc būtu ļoti skaidri jānosaka aizsardzības noteikumi. Un tāpēc 11. pantā pirmajā punktā būtu skaidri jāmin šie distances līgumi un to noslēgšanas nosacījumi, ka patērētājiem pirms tam būtu skaidriem, skaidri jāpaskaidro noteikumi, nosacījumi līgumiem. Un, lai viņš saprotu, uz ko tad viņš īsti ielaižās, kas, kādas būs sekas. Un arī tāds saistošs pasūtījums var būt iespējams tikai tad, ja patērētājs ir piekritis, apstiprinājis šos noteikumus, ka viņš to vēlās. Mums ir jāaizsargā patērētājs no šādiem nenopietniem piedāvājumiem. Un vēl par laika plānojumu. Mums tiešām vajadzētu, Grebers kundze, pārdomāt visu, kas saistās ar sēkām. Mums ir jādiskutē par to, jo šis jautājums ir ļoti jūtīgs. No vienas puses mēs gribam dot lielākas tiesības patērētājiem, vēlamies viņus aizsargāt no nenopietniem piedāvājumiem un gadījumiem, bet otrā pusē ir arī eh, ražotājs. Arī viņam būtu jābūt drošam, ka viņš naudu saņems. Jo ir jau arī patērētāji, kuri dažkārt eh, arī neizturās godprātīgi. Uh, Un tāpat runājot par izmaksām atteikuma gadījumā, atpakaļ nosūtīšanas gadījumā, tie ir jautājumi, kas ir jārisina. Viss saistās ar uzticamību, un viss, ko mēs šeit minēsim, e, saistās ar patērētām un arī ar ražotājiem. Well, Roitovs kundze, jūs tiešām pieteicāties pēdējā brīdī, bet tā kā Arijas kungs šeit nav, tad es došu vārdu Suzanai Roitovs kundzei.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 Es eh, tikai vēlējos atgādināt kolēģiem, ka iepriekšējā sasaukuma parlamentā mēs pieņēmām ziņojumu, kurā mēs balsojām par kopīgo rezolūciju, ka mums ir jāizveido uh, līgumu modeļi interneta pārdošanā. Un tie, kuri piedāvā pārdot kaut ko internetā, tad viņiem ir jāizbalstās e, uz šo līgumu, kura modeli mēs izstrādājām. Un abas puses apņemās ievērot zināmas tiesības. Tie, kur vēlētos e, darboties cita līguma ietvaros, tiem būtu obligāti jāpasaka patērētājam, kādā veidā viņu piedāvātais pārdošanas līgums atšķirās no mūsu izstrādātā modeļa. Protams, ka ir jābalstās uz savu veidu Eiropas uzticības marķējumu, un šāds uzticības marķējums, uzticības etiķete tiktu izdota tiem, kuri izpild zināmas kritērijas pārdodot internetā. Uh, Patērētāju organizācijām pēc tam vajadzētu uzraudzīt šāda Eiropas etiķetes, Eiropas marķējuma pār. Um, kaut kādas pārkāpumus. Mēs runājam arī par internetu lietotāju ētikas kodeksu. Un es eh, tiešām uzskatu, ka Redings kundze ļoti smagi strādā pie šiem jautājumiem, un arī to mums vajadzētu ņemt vērā. Well, Paldies! Es e, tiešām e, varbūt vēlētos jums palūgt šos visus jautājumus uzdot Redingas kundzei, kur šeit ieradīsies burtiski pēc pusstundas. Jā, un tad jums būs iespēja viņai šos jautājumus uzdot. Krūzes kundze. Krūzes kundze, nevis Redingas kundze, bet Krūzes kundze. Jā, protams, es atvainojos. Krūzes kundze ieradīsies. Promkes kungs man teica, ka tā ir Redings kundze, nē, tā tomēr ir Krūzes kundze, tā tad mēs tagad runājam par patērētāju līgumiem. Uh, thank you, uh, Chairman. Um... Paldies, saka komisijas pārstāvis. Komisijai šobrīd nekas daudz nav piebilstams. Vispirms es vēlētos apsveikt Švāba kungu Es e, varu e, runāt latīniski šeit, tātad opus magnus, milzīga apjoma darbs. Komisija ļoti labi apzinās, cik ir grūti strādāt un savilkt kopā tik daudzus juridiskos instrumentus, tiesiskos instrumentus, kā tas ir izdevies Švāba kungam. Švāba kungs ir strādājis ļoti smagi, un es vēlētos pateikties Švāba kungam, ka viņš ir strādājis parlamenta vārdā. Un Švāba kungam ir izdevies eh, sadarboties arī ar komisāru, ar kuru jūs tikāties tieši šajā pašā telpā pirms kāda laika. Es uzskatu, ka darbs ir uzsākts lieliski. Vēlētos pateikties pilnīgi visiem deputātiem, kuri runāja par detaļām. Jā, šajā dokumentā ir detaļu daudz, simtiem detaļu, un tās visas ir ļoti svarīgas tieši Eiropas patērētājiem. Uh, Pie tam ne tikai patērētājiem, arī Eiropas Savienības uzņēmēji darbībai. Ir jau šobrīd skaidrs, ka vēl ir daudz darāmā un ka debatas būs karstas tieši par detaļām. Runājot par ziņojuma tēmu un prioritāšu pārbīdi, tad, protams, runa iet par ļoti svarīgām iekšējā tirgus tēmām To pieminēja jau komisārs šeit runājot. Bija vairāki aspekti, kuros referents vēlētos doties tālāk nekā tika iestrādāts sākotnējā komisijas tekstā. Un, protams, mēs saprotam, ka tas ir viss domāts patērētāja aizsardzībai. Viens piemērs varētu būt tāds, ka runa iet par vienu gadu, trīs mēnešu vietā Ir arī citi aspekti, kuros referents ir devies solīt tālāk nekā komisijas sākotnējā priekšlikumā, un tomēr tas viss ir diskutējams. Mēs, piemēram, uzskatām, ka elektroniskie e-pasti šobrīd ir izņemti no definīcijas, un tas redzēsim, vai nāks par labu patērētājiem. Un eh, tā vietā patērētājs ir aizsargāts uh, no pārmērīgas mēstuļu pieplūdes. Bet par to mēs vēl varam runāt. Vispārējos terminos runājot, es uzskatu, ka tas ir ļoti labs veids, kādā referents ir strādājis. Tomēr vēlētos atgriezties atpakaļ pie komisāra toreiz teiktā. Vajadzētu tomēr raudzēties panākt līdzsvaru starp uh, piedāvātāju interešu aizsardzību, starp pārdevēju aizsardzību un patērētāju interešu aizsardzību. Neaizmirsīsim arī pārdevēju, jā. Ir ļoti daudz sūdzību, ko saņem patērētāju aizsardzības organizācijas tieši e-tirzniecības jomā, jo ir tādu uzņēmumu, kur darbojas tikai un vienīgi internetā, uh, un īpaši jaunajās dalību valstīs šī joma nav sakārtota, bet arī eh, mazie uzņēmumi šat tad no tā cieš. Mēs saprotam, ka patērētāja tiesības varbūt neviens īpaši neņem vērā brīdī, kad tiek izdarīts piedāvājums. Tad nec patērētājs, nec piedāvātājs par to nedomā, bet aizmirstās tomēr nedrīkst. Mēs, eh, protams, saprotam, ka eh, komisija vēlas aizsargāt patērētāju. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, tikai viena piezīme. Eiropas parlaments izstrādā laika grafiku, kad izskatīt, kad iesniegt grozījumus, un tomēr uzskatu, ka šim ziņojumam ir jāatvēl pietiekami ilgs laiks pārunām un diskusijām. Uh, ir divi līdz likuma pieņēmēji, viens no tiem ir padome un otrs no tiem ir komisija. Un, protams, ka mēs nedrīkstam iet vai darboties lēnākā padome. To esmu spiests pateikt, tāpēc, ka mēs visi diskusijās ietekmējam viens otru un mums ir jāuzklausa vienam otru. Ir trīs koplēmuma dalībnieki. Un, protams, ka katram ir jānāk klajā ar saviem faktiem, un neviens negrib gaidīt pārāk ilgi. Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies Barto kungam no komisijas, paldies, ka jūs mūs uh, slavējāt ar šo opus magnus tagad Krispo kungam no padomas, un varbūt, ka jūs varētu sniegt nelielu ieskatu padomas grafikos, darba grafikos, lūdzu. Eh, muchas gracias, eh, senor. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies par šo iespēju izteikties. Mēs negribam te cīkstēties ar Eiropas parlamentu vai sacensties. Tāpēc es gluži vienkārši informēšu jūs par to, cik tālu mēs esam nonākuši savā darbā padomē. Es jau janvārī jums sniedzu informāciju um, varu informēt par to, ka darba grupa ir tikusies vairākas reizes, lai izprastu, kāda ir dalībvalstu nostāja attiecībā uz atsevišķajām nodaļām, izņemot piekto nodaļu. Visā šajās darba sanāksmēs mēs secinājām, ka ir diezgan daudz strīdīgu jautājumu un sarežģījumu, kas ir saistīti ar minimālo harmonizāciju attiecībā uz dažiem pantiem. Jūs lieliski apzināties šīs problēmas, jo jūs arī esat eh, progresīvi izvērtējuši šo jautājumu, sākot jau no novembra līdz pat janvārim, mēs esam rīkojušies līdzīgi. No prezidentūras puses mēs esam centušies izprast, kas pēdējo mēnešu laikā ir noticis inst dažādajās institūcijās. Esam saņēmuši ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu Arī šodien te ir ieradies pārstāvis, par to mēs priecājamies. Esam saņēmuši arī komentārus no šīs komitejas locekļiem, kā arī no juridisko lietu komitejas eh, locekļiem. Esam uzklausījuši ieinteresētās puses esam uzklausījuši arī dalībvalstu parlamentu pārstāvis un ar milzīgu interesi uzklausījām arī Redingas kundzes komisijas vicepriekšsēdātājs priekšlikums tā skaitā arī viņas viesošanās laikā šeit, parlamentā martā. Mēs noteikti vēl padziļināti diskutēsim par šo jautājumu, bet jau šobrīd zinām, ka piedāvāsim politiskas debatas ministriem, lai izprastu, kāds ir harmonizācijas līmenis, kas viņuprāt būtu nepieciešams šajā jautājumā. Debats notika jau pagājušajā nedēļā, centāmies rast atbildes uz sekojošiem jautājumiem. Vispirms centāmies saprast, vai galvenajam principam šajā direktīvā būtu jābūt uh, vēlmē panākt maksimālu harmonizāciju, vai arī mums būtu jābūt jauktai pieejai. Un jāsaka, bija vairāki elementi, kas drīzāk norādīja uz to, ka mums būtu nepieciešama jaukta tipa, elastīga, pragmatiska pieeja, analizējot katru atsevišķo sadaļu un pantu atsevišķi. Tālāk mēs centāmies saprast, kāds ir harmonizācijas līmenis, kas ir nepieciešams attiecīgiem līguma veidiem, vai ir nepieciešama minimālā harmonizācija tādos gadījumos, kad līgums tiek noslēgts uzņēmuma telpās, un vai nepieciešama maksimāla harmonizācija tad, kad runa ir par tā pārdošanas līgumiem un pārdošanu ārpus uzņēmuma telpām. Jāsaka, ka lielākā daļa bija pret šādu te atsevišķu pieeju. Un noslēgumā mēs centāmies saprast, vai ministra vēlētos harmonizēt to informāciju, kas ir nepieciešama pirms, kas, kur ir nepieciešams slēgt pirms līguma noslēgšanas. Vai būtu nepieciešams, ka dalībvalsts iet daudz tālāk un nosaka stingrākus noteikumus attiecībā uz informāciju, kas tiek sniegta? Tālāk, kas attiecas uz uh, turpmāko darbu, ar turpmāko nedēļu laikā mēs sadarbosimies ar Beļģijas prezidentūras pārstāvjiem, kuriem mēs vēlam veiksmi šajā sarežģītajā darbā. Mēs vēlamies sagatavot konsolidētu dokumentu, kas mums ļautu virzīties uz priekšu. Es ceru, ka nebija, neizteicos pārāk ilgi priekšsēdētāji. Paldies! Es vēlētos pateikties Krispau kungām par to, ka viņš ieradās uz šo sanāksmu un informēja par e, jaunākajiem notikumiem darbā pie šī jautājuma. Mēs pateicamies arī jūsu prezidentūrai par to, ka jūs iesaistaties mūsu darbā. Parlamenta eh, deputāti augstu novērtē jūsu līdzdalību. Andrieša Švābe arī nāks klajā ar saviem secinājumiem, bet es no savas puses eh, varu teikt, ka acīm redzot, mūsu viedokļi attīstās līdzīgi gan padomē, gan parlamentā un noteikti arī Beļģijas prezidentūra vēlēsies cieši sadarboties ar referentu. Uh, šī viedokļa apmaiņa bija publiska, un uh, no uh, šīs te viedokļa apmaiņas mēs esam apkopojuši arī rakstisku dokumentu angļu valodā, un, protams, tas nav pilnīgs diskusiju atspoguļojums, jeb protokols, bet mēs apkopojām galvenos punktus, kas ir tagad pieejams angļu valodā, un to mēs izplatīsim. Mēs uh, ceram, ka prezidentūra arī turpmāk cieši sadarbosies ar referentu strādājot pie šiem uh, svarīgākajiem jautājumiem, jo es domāju, ka mums tagad ir skaidrs priekšstats par to, kādu kompromisu mēs vēlamies panākt. Un jūs noteikti arī nāksiet klajā ar saviem priekšlikumiem par iespējamo kompromisu šim dokumentam. Un tagad noslēgumā vēlētos dot vārdu Andriesam Švābēm, lai viņš reaģētu uz izteiktiem komentāriem un varbūt arī komentētu jautājumu par darba grafiku. Lūdzu, Andries. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms no manas puses vēlos lielu paldies pateikt visiem kolēģiem un kolēģiem, kuri kaut arī nav bijis pietiekami laicīgi iesūtīts dokuments, ir tomēr ieskatījušies tajā un devuši arī savus komentārus un labus ieteikumus. Tas pats arī komisijai un padomēji. Attiecībā uz laika grafiku. Mans laika grafiks izskatās tā, ka 23. jūnijā es domāju, ka es iesniegšu otro noslēdzošo daļu. Tātad jūlijā mums būs pietiekami daudz laika pārunāt abas daļas. Tas būs divas nedēļas vēlāk, un tad apmēram eh, divu mēnešu mums būs laika iesniegt grozījumus. Ja mēs vēlamies iesniegšanas termiņu paturēt elastīgu, tad Es domāju, ka tas būtu labi, lai mēs varētu panākt sekmīgu darbu. Jebkurā gadījumā es pilnībā atbalstu jūs domas attiecībā uz laika grafiku. Otra lieta. Tas ir darbs, kas nozīmēs arī ļoti detalizētu pieeju, komati, atsevišķi jautājumi, detaļas sīkas. Protams, tur daudz ko varēs uzlabot, bet daudz, kas jau ir arī rūpīgi pārdomāts, varbūt pirmā brīdī tas tā nešķiet. Bet viena lieta ir skaidra Mēs visu nekad nevarēsim panākt. Mēs nekad nevarēsim visiem līgumiem noteikt atšķir, atšķirīgus noteikumus, kaut arī būs minimāla harmonizācija, mēs nevarēsim panākt, ka visiem note... līgumiem būs viena sistēma. Tas ir tas, ko vismaz eh, ieteica kolēģi. Bet zinot šī jautājuma nopietnību, lai mēs vēlētos apmierināt visas prasības, mēs neatradīsim vienu vienīgu ceļu. Mums kaut kādā veidā uh, beigās tomēr ir jāizšķirs par vienu modeli. Kreutzmann kungs jau sacīja, ka caurspīdīgums visos noteikumos eh, nāks par labu visiem, lai arī dažkārt tas nevarēs būt kādas valsts visaugstākajā līmenī, bet tas ir svarīgs mērķis. Ne visās jomās tas ir iespējams. Tāpēc mans priekšlikums, un man šķiet tas ļoti caurspīdīgs, ir palikt šis ietvara aptvērums, šis ietver direktīvas e, paturētās un pārņemt arī distants e, līgumu direktīvu. Tad paliek divas direktīvas ceturtajai nodaļai par nodrošināšanu un komerc termiņu piektajā nodaļā. Šajos, šajās divās nodaļās praktiski apsvērumu dēļ es iesaku izņemt tos jautājumus, par kuriem varam vienoties, un tos ietvert šajā ietvara direktīvā, lai mums būtu tikt saglabāt minimāla harmonizija, harmonizācija, paturot to, kam būtu tur arī jāpaliek pēc vairākuma viedokļa. Un tur arī e, izteikt grozījums. Es neesmu ieteicis grozījums. Es domāju, ka iekšzemes tirgus ir būtisks mērķis, ņemot vērā vēlmes un realizāciju realizēšanas iespējas un diskusijas, kas notika padomē un tāpat arī sabiedrībā pēdējo mēnešu laikā, ir liecinājušas, ka no vienas puses visi vajadzētu apvienot, bet no otras puses arī atstāt zināmu elastību dalību valstīm. Bet, diemžēl, šīs divas lietas mēs nevaram tā savienot, un tāpēc es domāju, ka šis variants varētu būt labs, un mēs varēsim arī turpināt diskusijas vēlāk. Manuprāt, pirmā daļa varētu, jau ir noslēgta. Tas ļoti cieši saistīts ar atsauce, atsaukšanās tiesībām un informēšanas pienākumu. Tie divi būtiski jautājumi. Otra daļa, ceturtā un piektās nodaļa, pievērsīsies jomām, kas direktīvās jau ir minēts un kuras mēs varam izmantot no šīm divām direktīvām. Tūmen kundze, tu, kundze, jūs, es šo krāsu zaļo neizvēlos tikai zaļo partijas dēļ vai e, tāpēc, ka pavasaris ir jau iestājies, bet tas ir būtisks signāls un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs jautājums. Vai mēs tādā veidā varam šo sarežģītību palielināt. Es piekrītu arī ēnu referentiem. Nu, te es nevaru, protams, iebilst. Protams, būtu labāk, ja mums būtu viena direktīva, kurā viss būtu ietverts. Es mēģināju to arī tā sākumā apsvērt, ka ceturtajā nodaļā visas iespējamos harmonizācijas variants iekļaut, visas jomas. Bet manas bažas bija tādas, ka komitejā diskusijas uh, sarežģīsies, tad kādas kombinācijas būtu iespējamas ar ceturto nodaļu, un tad mēs šīs diskusijas vēlāk vienkārši vairs nevarēsim kontrolēt. Tāpēc, manuprāt, ir divas iespējas vainu. Mēs noteikts jomas, uh, ņemot vērā minimālo harmonizāciju, paturam, kaut arī šīs iespējas var tikt paaugstinātas, bet ir kaut kāds zināms minimāls robežas, vai arī mēs paredzam šādu lietas sarga uh, direktīvu un tad to arī mētiecīgi harmonizējam. Ir, protams, virkni detaļu, kuras nekomentēšu tagad, tikai viena lieta, ko Hāberkungs minēja, attiecībā uz finanšu pakalpojumiem. Kredri, kredīt direktīva. Šis jautājums nav skatīts ekonomikas komitejā un arī par līgumiem, kas tiek noslēgti ārpus uzņēmuma telpām eh, zem 200 eiro apmēra. Svarīgi būtu tas, ka ir papildus eh, noteikumi. ka tiek aizstāta 2265 direktīva, un, manuprāt, detaļas būtu jāaplūko vēlāk rūpīgāk. Es ceru, ka 23. jūnijā mēs varēsim aplūkot jau otro daļu tuvāk, kur es ceru varēšu jums arī prezentēt, bet tas, protams, ir atkarīgs arī no tā, kā veiksies ar tulkojumiem, kā sekretariāta darbs ritēs, bet es ļoti centīšos cik vien iespējams ātri eh, paveikt šo darbu. Es ceru arī, ka franču tulkojums būs bez kļūdām. Tas, protams, ir saistīts tikai ar laika spiedienu. Jebkurā gadījumā esmu gatavs arī privātām sarunām un uh, priecāšos uzklausīt arī kritiskas piezīmes un tādas, kas var veicināt mūsu darbu turpmāk. Jebkurā gadījumā paldies! Well, Lielas paldies! Paldies par līdz šim paveikto darbu. Es domāju, ka jautājumā par laika grafiku jums būtu kopā ar sekretariātu un ānu referentiem jāvienojas par galīgo variantu darba grafikam. Kolēģi arī minēja to, ka mums varbūt būtu jākonsultējas vēlreiz Mums nepieciešams vēl, vēl viens iekšējās konsultācijas. To es atstāju jūsu ziņā, jūs varat izlemt. Bet neatkarīgi no tā, ko jūs izlemsiet, es domāju, ka 23. jūnijā mums būtu jānodrošina tas, lai mums būtu pietnācīgi daudz laika, lai izskatītu šo jautājumu un es domāju, ka mēs tad arī iepazīstināsim ar turpmāko darbu grafiku pie šī jautājuma. Liels paldies, liels paldies visiem, kas piedalījās diskusijās, un jo īpaši komisijas un padomas pārstāvjiem. Tagad pievērsīsimies nākamajam punktam. Eh, pavisam īsi es atvainošu Vēn kungs, bet tā kā šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, tad mums ir tā jāuzsāk, bet Rūlers kundze ir smagi strādājis pie budžeta, viņi ir referenti šajā jomā un vēlētos mūs iepazīstināt ar pilotu projektu programmu. Mums noteikti būtu jāpasāk kas vairāk šajā jautājumā, tāpēc es došu viņai vārdu. Un lūdzu, tie, kas atstāja zāli, dariet to klusā. Pavisam īsi, lai tikai jūs zinātu, kādas šobrīd notiek diskusijas par budžetu. Ir jauna procedūra, ņemot vērā Lisabonas līgumu, un tāpat arī uh, to, ka parlaments šoreiz darbojas ātrāk divos etapos. Mēs esam pārnāju, ja pārnāsim šos jautājumus. Šodien esam runājuši ar koordinatoriem par to, ka vajadzētu iesniegt prasības arī budžeta komitejai par pilotu projektiem. Tie pēc tam tiek nodoti komisijai, par tiem apspriežām, apspriež un dot savu vērtējumu, un tas atgriežas atkal pie mums. Tātad runa ir par pilotu projektiem, Un otrajā daļā, septembrī, kad komiteja tiešām diskutēs par budžetu un arī balsos, tad būs runa par visām vadlīnijām, un, kas attiec arī uz mums. Sākotnēji svarīgi būtu vienkārši noskaidrot par pilotprojektiem un arī eh, tos iesniegt budžeta komisijai, lai tas varētu tikt nodots tālāk komisijai. Es iesaku trīs veida pasākums pilotu projektu vienotam tirgum. To mēs arī nolēmām komitejā. Tūns kundze ir uh, referente. Jūs noteikti atceraties, ka mēs esam izstrādājuši priekšlikumus, ja mēs gribam izstrādāt priekšlikumu attiecībā arī uz iekšzemes tirgu. Reks ziņojums. Tur vēlamies ieteikt uh, e, 200 tūkstošu eiro apmērā budžetu, lai mazinātu pilsoņu apmulsumu un lai varētu secināt, kādas ir problēmas, kas saistīts ar iekšzemes tirgu. Vēlāk, protams, varēsim diskutēt par šiem jautājumiem konkrētāk, kad būsim saņēmuši atzinumus arī no komisijas, vai šīs lietas ir apvienojums, bet katrā ziņā tagad eh, tie tiks iesniegti atsevišķi, un mēs gaidīsim no komisijas arī atsevišķu eh, novērtējumu, bet pēc tam runa būs par jautājumiem, kurus jau mēs pārnājām, sagatavošanos, sagatavošanās pasākums. Mēs par to esam runājuši jau mūsu komitejā, runa ir arī par eh, sarunām ar Skaitkundzi. Uh, Tie ir priekšlikumi vairāk nu, nav nekas cits. Rīt mēs to iesniegsim 12. lai varētu pieturēties arī pie noteiktiem termiņiem, pēc tam saņemsim komisijas vērtējumu un pēc tam septembrī varēsim uh, par to apspriesties jau galīgā variantā un nolemt. That, uh, really. uh... Es nedomāju, ka mums par to vajadzētu diskutēt, jo, ja es pareizi saprotu, tad šobrīd tas tiek iesniegts komisijai par kopīgā tirgus fórumu. Mēs runājam par to, kas patīk un kas nepatīk iedzīvotājiem, un tas būs Greka ziņojums, un visbeidzot mēs runājam par tā saucamo eh, par tā saucamo patērētāju, patērētāju apmierinājumu tabulu, un, protams, mums būs iespēja balsot par visiem šiem, visiem šiem ziņojumiem septembrī, kad tie atgriezīsies atpakaļ pie mums. Vande Kampa kungs, vai jūs piekrītat? Jā, priekšsēdētā kungs. Nav tā, ka es nepiekrītu. Es piekrītu, nē, nu, ja jūs piekrītiet, tad priekšlikumiem, tad mums nav nepieciešams diskusijas. Tad paldies! Mūsu politiskajā grupā mēs piekrītam visiem priekšlikumiem, mums ir tikai ideja par otro priekšlikumu, kurā runa iet par to, ka 21 20 kopīgā tirgus topa neapmierinātības idejas ir runa iet arī par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, ka ja to varbūt varētu kaut kādā veidā iekļaut tur, tad projektām būtu lielāka saistība ar to pilotu projektu, kuru mēs šobrīd mēģinam izveidot. Es negribu izmainīt jūsu prioritātes, tikai vēlējos pateikt savu politisko pārliecību. Es pilnībā tam piekrītu un es lūdzu atvainot, ka mēs to tā ātri esam iesnieguši. Uh, un tāpēc nav bijušas nopietnas diskusijas, bet komiteja vienmēr var sniegt savas korekcijas, es labprāt tās iekļaušu, un no ēnu referentiem, dažādām politiskām grupām esmu saņēmis jau atsauksmes, ka viņi man atbalsta. Paldies! Right. Well, and... Tātad jūs vēlties eh, piebilst arī, eh, pielikt klāt MVU, un komisija skatās arī piekrīt. Uh, Tad mums ir jāiesaista arī DJ Enterprise kolēģi. Izskatās, ka mēs kā komisija, kā komiteja savu darbu tikai paplašinam un paplašinam iesaistot jaunus un jaunus cilvēkus. Tagad mēs pārējām pie vēl viena jauna projekta. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums, par ko ziņos Žuvēna kungs. E, izskatās, ka mēs ieejam pilnīgi jaunā un nezināmā teritorijā, jo runājot par regulāciju, par reklāmu, par komercpraksi, Tātad mēs neesam šīm jomām detalizēti vēl pieskārušies. Žvēna kungs ir mūsu referents, un varbūt, ka Žvēna kungs mums, mūs iepazīstinās ar kaut kādām pamatidejām, pamatlīnijām. Mums ir palikuši 25 minūtes līdz komisārs ierašanās brīdim. Un, ja pēc Žvēna kunga paliks laiks, tad došu vārdu Panzērī kungam, Rošfor kungam, jābi kungi ir ieradušies. Es nezinu, vai man izdosies Makla, Maklarkins kundze un Dions kundze nav šeit. Transefelīdis kungs varbūt kaut ko var pateikt grupas vārdā. Tā tad sociāldemokrātu un zaļo grupu tie vēlēties izteikties, tad jūs to varēsiet, bet tagad Žvēna kungs vārds jums par 12. punktu. Merci, monsieur le président. Donc... Paldies, priekšsēdētāji. Tātad runa ir par ziņojumu, kur nosaukums ir reklāmas ietekmes patārētāju uzvedību. Pirms es runāju par pašu ziņojumu par saturu, vispirms par pašu metodu, vispirms darba grafiks, ir paredzēts, ka šis ziņojums tiks uh, prezentēts IMCO komitejā jūlijā. Cik man zināms, tad tas būs 12. jūlijā. Grozījums varēs iesniegt IMCO līdz septembra sākumam, un plenārsēdē mēs balsosim oktobrī vai novembrī. Cik atceros, tad uh, sieviešu tiesību komiteja sagatavo atzinumu šajā jautājumā, un IMCO ir aicinājusi arī uz organizēt divus uh, brīfings vispirms par noteikumiem, kas attiecas uz reklāmu nelegāls komerces prakses direktīvas ietvaros un uh, uh melīgas reklāmas uh, noteikumiem internetā. Šie te uh, dokumenti būs sagatavot jūlijā, un, protams, mēs centīsimies pielāgoties tam darba grafikam, kas ir paredzēts strādājot pie šī ziņojuma. Tagad runājot par pašu ziņojumu pēc būtības, jāsaka, ka šis jautājums ir ļoti plašs un sarežģīts. Uh, Es biju paredzējis organizēt uh, sanāksmi ar ēnu referentiem, pirmo sanāksmi ar ēnu referentiem tā ieplānot nākamajā nedēļā, lai runātu par sakojošiem jautājumiem. Vispirms es domāju, ka mums būtu jārunā par pozitīvo un negatīvo lomu, kāda ir reklāmai ietekmējot patērētāju uzvedību, jo runa nav tikai par negatīvu ietekmi, pozitīvā ietekme ir sakojuši, proti reklāma um, veicina ekonomiskās aktivitātes padara ekonomiku konkurētspējīgāku, ļauj cīnīties zināmā mērā pret dominējošās pozīcijas ļaunprātīgu izmantošanu un, protams, ļauj patērētājiem izdarīt izvēli. Bet reklāmēm var būt arī negatīva ietekme uz patērētāju uzvedību. Te runa ir par visiem nelikumīgajiem, ne, nelikumīgās prakses gadījumiem, negodīgu uh, reklāmu, un uh, iejaukšanos uh, cilvēku privātajā dzīvē, piemēram, sūtot mēstules un tā tālāk un tā joprojām. Un mēs varam runāt arī um, par konkurenci, negatīvu konkurenci, proti, ja um, reklāmas klātbūtne ir tik liela, tad tas var radīt sarežģījums, lai um, sarežģījums piekļuvē e, tirgu. Tātad no vienas puses mēs varam cīnīties pret dominējošās pozīcijas e, ļaunprātīgu izmantošanu, bet no otras puses, ja e, prasības reklāmas jomā ir pārāk augsts, tad attiecīgi ir uzņēmumi, kas nevar piekļūt tirgumu. Un visbeidzot ir jautājums par neaizsargātām personām, tā piemēram bērni, arī cilvēki ar milzīgiem parādiem, ir noteikts iedzīvotāju grupas, kuras var ciest no reklāmas negatīvas ietekmes. Trešais punkts, par kuru, manuprāt, būtu svarīgi runāt, ir jautājums par situācijas izmaiņām medijomā. Visas jaunās informācija tehnoloģijas, komunikācijas tehnoloģijas, jauni līdzekļi, kas palīdz uh, izplatīt reklāmu, tas viss maina situāciju, ja mēs salīdzinām ar to situāciju, kāda bija pirms dažiem gadiem, tā piemēram Facebook un līdzīgas vietnes. Šādā veidā reklāmai ir iespēja iekļūt arī personu privātajā dzīvē veidos, kas bija absolūti neiedomājami, eh, piemēram, pirms vairākiem gadiem. Uzņēmums var izveidot savu profilu eh, Facebook vietnē, un piekļūt privātu personu tīkliem. Un te nu runa tik tiešām ir par eh, tādu reklāmu, kas eh, spēcīgi iejaucas privātu personu dzīvē. Un nākotnē, kad mums eh, būs iespēja apvienot telekomunikāciju, interneta un arī televīzijas izmantošanu, tad būs iespējams uh, noskaidrot jūsu gaumi, sekojot tam, kādas internetu mājaslaps jūs apmeklējat, un attiecīgi varēs jums uh, piesūtīt reklāmu uh, televīzijas rādījumu starplaikos, kurus jūs vērojat, reklāmu, kas būs domāta tieši jums, un tieši tāpat, kā uh, tad, kad jums būs telefons saruna, būs iespējams identificēt atslēgas vārdus, kas attiecīgi ļaus definēt to reklāmu, kādu jums pēc tam tiek adresēta. Ja jūs, piemēram, pasūtat uh, pīts pa tālruni, tad vēlāk jūs saņemsiet arī, mm, teiksim, reklāmu par pīcām, kas tiek piedāvāts, balstoties uz to, ka jūs šo vārdu esat lietojis savā um, sarunā. Jau šobrīd ir uh, kompānijas, kas nodarbojas ar telefonu sarunu analīzi šādā veidā, lai piedāvātu jums mērķtiecīgāku reklāmu. Un šajā ietekmes ziņojumā ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tiem jautājumiem, pie kuriem mēs neesam strādājuši līdz šim. Nevis vēlreiz atgriezties pie tiem jautājumiem, pie kuriem mēs jau esam strādājuši, tā piedā, piemēram strādājot pie direktīvas uh, par negodīgu komerc praksi, uh, nevajadzētu vēlreiz atgriezties e, pie šīm tēmām, bet būtu jāstrādā pie jaunajām tēmām. Tāpēc arī savā ziņojumā esmu galveno uzmanību koncentrējis tiem jautājumiem, pie kuriem mēs vēl neesam strādājuši, tā piemēram komunikācijas veidi. Mums noteikti būtu jāizmanto iespēja izvērtēt arī tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai cīnītos pret e, negodīgu reklāmu un agresīvu reklāmu. Un mēs noteikti izmantosim šo iespēju, lai eh, saprastu, cik lielā mērā tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, ir lietojami. Tālāk jautājums par pašregulāciju. Tas ir ļoti svarīgs, bet jāsaka, ka šis jautājums, ja, situācija eh, šajā jautājumā ir ļoti atšķirīga dalībvalstīs, un arī par to mums noteikti būs jārunā. Lūk, priekšsēdētāji kungs, tātad runa ir par ļoti sarežģītu jautājumu. Situācijas ir ļoti atšķirīgas, un ja mēs tik tošā, tiešām vēlamies eh, dot papildus pievienoto vērtību iekšējā tirgu, mums noteikti ir jādomā par jaunajiem tehniskiem līdzekļiem. Ar nozars pārstāvjiem, tā piemēram, es runāju par jaunu uh, jautājumu, kas ir slēptā reklāma internetā. Un šajā jomā speciālisti vēl nav pietiekami analizējuši informāciju un sapratuši, kā būtu jārīkojas. Uh, šī te slēptā reklāme ir tāds kā paziņojums, uh, kur ietvaros tiek izplatīta reklāma, izmantojot cilvēku sarunas, varbūt tādu cilvēku sarunas, kas sākotnēji nemaz nav reāls sarunas, bet ir sadomāts, kas palīdz, teiksim, reklamēt vienu produktu vai gluži otrādi vērsties pret kādu citu. Uh, balstoties uz it kā reāli cilvēku sarunām, kas patiesībā varbūt ir manipulācijas. Tātad tik tā priekšsēdētāji uh, no manas puses, un es noteikti sadarbošos ar ēnu referentiem turpmākajā darbā. Paldies, paldies Žuvēnkungam. Es jums piekrītu tajā, ka mums ir nepieciešams mērķiecīgs ziņojums un daži jautājumi, kurus jūs pieminējāt, internet reklāma, noteikti ir jautājums, pie kuriem mums vēl ir jāstrādā arī eh, Krūzes kundze noteikti par to runās. Un ir ļoti daudz ģenerāla direktorātu, kas ir saistīti ar šo darbu. Un es priecājos, ka te ir ieradies mūsu komitejas eh, draugs Montīkungs, un droši vien viņam arī tiks dots eh, vārds pēc brīža, arī viņš varēs izteikt dažus komentārus. Un tagad pirmā komentāru kārta, referenti Gebhārta kundze, Rošfor kungs, eh, Lūlārs kundze un pārējie referenti. Gebhārts kundze, lūdzu. Pozit. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl mūsu ēnu referents bija aizkavēts, viņam bija jāvada kāda cita sēde, un tāpēc viņš atvainojas, ka nevarēja ierasties sēdē. Bet, ja kurā gadījumā viņš ir gatavs turpināt sarunas, viņš man iedod dažas informācijas, kuras uh, vēlos arī šeit darīt zināms, bet ir kādas lietas, par kurām jau tika minēts. Un šie svarīgākie jautājumi, kurus jūs minējāt, arī jaunās komunikācijas sistēmas un iespējas, tie ir būtiski jautājumi, uz kuriem ir jāmeklē atbildes. Runa ne tikai par mēstulēm, bet arī par uh, attēliem internetā, tāpat arī interneta vietnēm, kuras uh, uh, tik novirza lietotāju tālāk, tikko viņš vēlas apskatīt kādu konkrētu lietu. Bet ir kāda lieta, par kuru mēs esam runājuši līdz šim brīdim, bet kas arvien vairāk eh, kļūst nozīmīga. Tās ir lapas, kuras tiek veidotas un kurās ir slēpta reklāma, kur patiesībā nav īsti saprotams, ka tā ir reklāma, jo tur tiek kaut kas uh, nu, tiek sniegta informācija, kas būtu it kā nopietna pilsoņiem, pilsonēm, bet mēs nesen jau arī runājām uh, par eh, medikamentiem, par zālēm, par zāļu piedāvājumu tīmeklī un par to, ka šāda slēpta reklāma un šādi piedāvājumi un kampaņas patiesībā nesniedz patieso informāciju. Manuprāt, ir ļoti svarīgi uh, kaut ko darīt šajā lietā. Jūs minējāt arī jautājums, kas saistīta ar datu aizsardzību. Arī tas ir būtisks jautājums. Un īpaši jau šajā laikā, kad ir liels digitāls iespējas, mums ir jārisina šie jautājumi. Esmu ļoti priecīga, ka Eiropas komisija uh, acīm redzot, uh, diskutēs par šo jautājumu, nodarbosies ar šī jautājuma risināšanu, arī Krūzes kundze, mēs varēsim runāt ar viņu, un arī vakar patērētā tiesību fórumā, jeb sarunās, mēs skaidri pateicām, ka tā ir viena no galvenajām tēmām arī turpmāk, un viens no jautājumiem, kas mums turpmāk būs jārisina tieši šajā saistībā. Es domāju, ka aprakstā, kur jūs minējāt, uh, šīs lietas ir labi minētas, un tā ir bijusi laba prezentācija. Manuprāt, mums būs ļoti laba sadarbība. Paldies! Uh, Merci, Rošvārkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu, kas arī attīstās ļoti strauji. Mūsu kolēģa Vēna prezentācija bija lieliska. Jā, mums tik tiešām nevajag vērsties pret reklāmu kopumā. Mēs zinām, ka reklāma varbūt ir arī kreativitātes izpausme modernā sabiedrībā, bet bieži vien šī kreativitāte iet pārāk tālu, un tas mums būtu jāņem vērā. Manuprāt, ir divi punkti, kas ir ļoti svarīgi. Pirmais, par kur mēs runājam pirms brīža, un otrais, kas tika pavisam īsi pieminēts. Pirmais punkts Es piekrītu Žuvēna kungam un Gebhards kundzes teiktajam, bet jūs nākat klajā ar milzīgu jauninājumu. Līdz šim tas, ko darīja uzņēmumi, izplatot informāciju internetā netika uzskatīt par reklāmu. Ja mums savā darbā ir jāsaka, ka tas arī ir iekļaujams uh, reklāmas aptvērumā, tad es domāju, ka tas mainīs uh, veidu, kā mēs vispār augāmies uz reklāmu. Lielākā daļa uzņēmumu šobrīd savos komunika ārējās komunikācijas pasākumos cenšas nosūtīt signāls internetā, un viņi nav integrēti uzņēmumu darbā. Tātad viņi darbojas it kā ārpus uzņēmuma. Un ja mēs vēlamies to iekļaut arī reklāmas aptvērumā, tad tas ir svarīgs jauninājums. Un vēl es gribētu atgriezties, es gribētu atgriezties pie reklāmas tradicionālajā izpratnē. Šobrīd izmaksas ārpus medijiem reklamēšanai ir daudz lielākas nekā izmaksas tātad mediju ietvaros. Jau šobrīd uzņēmumi daudz vairāk līdzekļu izmanto uh, lai um, reklamētu uh, savu produkciju pakalpojums ārpus uh, tradicionāliem mēdījiem. Un vēl, kopš krīzes sākuma mēs daudz runājam par to, vai mums pietiek ar pašregulāciju, vai mums ir nepieciešams kas vairāk. Par to mēs runājam gan reitinga aģentūru, runājot par reitinga aģentūrām, gan arī par citiem jautājumiem. Uh, Šķiet, ka reklāmas jomā mēs, mēs esam noslēgušies domāt, ka mums ir nepieciešama pašregulācija. Un kad ir jāveic tāda kā iekšējās uzraudzības, tāds kā iekšējās uzraudzības darbs, arī tas būtu jāsaprot, vai mēs varam arī turpmāk darboties šādā veidā, vai te būtu kaut kas jāmaina. Es domāju, ka patērētāju izglītošana ir ļoti svarīga arī reklāmas jomā un paskaidrot 13, eh, 14 gadus veciem bērniem, piemēram, pavisam īsi, kā var um, atšifrēt reklāmu. Tas nenozīmē vērsties pret reklāmu, tas nozīmē gluži vienkārši saprast, par ko ir runa reklāmā, lai cilvēks varētu izdarīt pienācīgu izvēli. Arī tam būtu jāprātās mūsu ziņojumā šovēnkungs. Paldies! Jā, paldies. Acīm redzot, ir jau ļoti daudz interesantu ideju, kas parādās, un būs ļoti interesanti strādāt pie šī jautājuma. Lūdzu, kundze. Es pilnībā piekrītu, un tas būtu ļoti interesanti. Vēl tikai kāds papildus punkts. No vienas puses, kā jau tika sacīts, es piekrītu, ka vajadzētu vērst uzmanību uz dažādām atšķirībām finanšu plūsmā. Un, protams, finansējums, kāds ir tradicionālajiem mēdiem, laikrakstiem, rādio, ka tie varētu tikt apdraudēti. Protams, jāpārdomā arī par citām stratēģijām, kā viņi varētu sev finansēt. Tas ir jautājums, kas jāņem vērā. Bet mums jāņem vērā arī mūsu iespējamie instrumenti, piemēram, parlaments, citi parlamenti, kas arvien vairāk mēģina regulēt, kāda informācija būtu atspoguļojama reklāmās un kāda informācija būtu saistām ar reklāmu, bet viņi galvenokārt domā par tradicionālo reklāmu, bet jo vairāk mēs apgrūtinām tradicionālo reklāmu ar šādiem ierobežojumiem, jo vairāk finanšu plūsmas nonāk citās jomās, kur viņiem ir iespējas kā teikt, izpausties. Tur nekas netiek regulēts, tur nekas netiek kavēts, un tas notiek bez mūsu ieteikums. Manuprāt, par to ir jārunā, jo arī mums, kā tiem, kas mēģina kādas noteikumus ieviest, tas maina situāciju. Un mums ir jāpanāk, um, citādi mēs panāksim kādas grozījumus, ko mēs patiesībā nevēlamies. Uh, much, Lielas paldies Rūlas kundzei, Maklārkins kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi piekritīsim tam, ka reklāma ir jābūt skaidrai un godīgai, un tā ir jābūt informatīvai, lai eh, gan attiecībā pret patērētājiem, gan uzņēmumiem mums ir absolūti nepieciešams panākt šo līdzsvaru. Protams, ka mums ir jādomā par to, kāda reklāmas ietekme uz bērniem, un mums ir jādomā arī par visiem reklāmas veidiem, kas tagad ir pieejami, jo un tiem reklāmas veidiem, kas atstāja ietekmi uz bērniem. Bet mums ir jārūkojas saprātīgi, jo e, tas palīdz arī uzņēmumiem un tas palīdz veicināt investīcijas. Tāpēc reklāmai var būt arī pozitīva ietekme. Bet reklāmai ir jābūt skaidrai, godīgai, tā nevajadzētu būt maldinošai vai arī tādai, kas iejauc cilvēku privātajā dzīvē. Mums ir jācenšas aizsargāt patērētāju brīvību izvēlēties, bet mums ir jānodrošina ar viņu uzticība tirgumu un jāpanāk viss, lai tā neiejautos cilvēku privātajā dzīvē. Paldies! Šundis kungs, un pēc tam vēl daži runātāji. Un pēc tam došu vārdu Motīkungam, ja viņš vēlēsies izteikt īsu komentāru un tad arī būsim noslēguši un ieradīsies Krūzes kundze. Jā, tātad mūsu referents nav ieradies, bet es jau dzirdēju tik ļoti daudz interesantu ideju gan no referenta, gan no pārējiem kolēģiem, ka šķiet, ka diskusijas būs ļoti interesants nākotnē. Protams, ka reklāma ir mūsu dzīves centrā, un ir ļoti svarīgi to um, pienācīgi regulēt. Par to mēs noteikti runāsim arī ar mūsu referentu, kad viņš būs ieradies. Paldies, un tagad Šārmats kundze. Paldies, es arī pavisam īsi. Vispirms es vēlētos pateikt, ka tā ir ļoti interesanta joma, un tas, protams, ka nozīmē Eiropas iedzīvotājiem ārkārtīgi daudz reklāma, reklāma, reklāma. Vēlējos tikai pateikt, ka tur ir milzīga nauda gan uzņēmumiem, gan arī individuāliem cilvēkiem, bet atcerēsimies, ka galu galā par to maksā patērētājs, jo, protams, ka šī reklāmas maksa tiek pielikt klāt produktu cenai. Nē, esmu pret reklāmu, un tomēr mums visiem ir jābūt skaidram, zinām, ka tas maksā patērētājiem. Reklāma patērētājiem maksā dārgi. Pie tam patērētājs nav izvēlējies. Tas nav brīvprātīgs lēmums, ka patērētājs grib maksāt par reklāmu. Tāpēc, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai žvēna kungs paskatītos, lai nebūtu tā, ka mēs maksājam par to, ko mēs tiešām negribam, lai tas būtu normāli, lai reklāma būtu adekvāta un tā būtu saprātīga. Par pašregulāciju. Es personīgi neticu, ka šajā jomā mēs varam kaut ko darīt, bet es domāju, ka mēs pilnīgi noteikti varam darīt kaut ko līdzregulēšanā. Tātad mēs kopīgi ar ražotāju, ar uzņēmumiem un ar varas iestādēm izveidojam labākos noteikumus un labākās idejas. Paldies! Well, thank you very much for your... Paldies visiem par jūsu ieguldījumu. Bija ārkārtīgi interesanti redzēt, ka tik daudz kolēģi bija ieinteresēti Žvēna kunga sagatavotajā tēmā. Tas, tātad, kā jau teicu, bija paša iniciatīvas ziņojums. Vai jūs vēlētos kaut ko pateikt eh, komisijas vārdā? Thank you very much, Mr. Chair. And, uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka komisijas pārstāvis. Vēlētos pateikties Žvēn kungam par šo ļoti labo ideju, jo mēs runājam par reklāmas ietekmu uz patērētāju. Un, protams, ka par to runās arvien vairāk un vairāk, jo tas ir saistīts ar visu to darbu, kas um, šobrīd. Tas ir lielā mērā saistīts ar negodīgas komercprakses problēmām. Mēs uzskatām, ka uh, direktīva tiks sagatavota nākamajā gadā, iespējams, ka tā nedaudz tiks aizskavēta, jo būs dalību valsts, kuras ar transpozīciju aizskavēsies. Un tomēr mēs uzskatām, ka eh, tās direktīvas eh, tulkošanas vadlīnijas, kuras tika nopublicētas internetā tiešsaistē, būs palīdzošas. Varbūt divi aspekti, kurus vēlētos pieminēt. Pirmais atbild Rošforas kungam. E, patreizējā likumdošanas ietvarā nav paredzēts e, tikai un vienīgi reklāmas joma, tas attiecās uz visāda veida komercpraksi. Līdz ar to tas nozīmē, ka juridiski tas attiecās gan uz komerc uzņēmumiem, komerc apvienībām, jeb kāda veida komercdarbības veicējiem. Pilnīgi noteikti tas attiecās uz slēpto reklāmu. Ir tā saucamie tā tad, um, ir kaut kas, par ko, par kaut ko reklāmas devējs maksā, un tad ir tā saucamā netiešā reklāma, kuru mēs mēģinam apkarot. mēs ļoti labi apzināmies, ka būs situācijas, kurās e, šobrīd nav noteikumi, kuri var e, noteikumi trūkums, un tomēr varbūt uh, Eh, ir tādas jomas, kurās šie noteikumi nav skaidri pateikti, vai arī tos ir grūti tulkot. Tāpēc mēs tiešām ticam, ka vadlīnijas ir laba lieta, un tiešām ceram, ka jūsu idejas šajā pašiniciatīvas ziņojumā, Žavēnkungs, būs labas. Varbūt pāris momenti, kurus noteikti vajadzētu pieminēt. Iespējams, ka būs e, likumdošanas noteikuma problēmas, e, jo nevienmēr noteikumi ir neskaidri, dažkārt to īstenošana dzīvē nav pietiekami adekvāta un e, mēs uzskatām, ka vajadzētu varbūt labāk sadarboties dažādiem patērētāju aizsardzības organizācijām, kuras varbūt var e, e, cīnīties pret negodīgu komercpraksi, kas pārslie, pārsniedz vienas valsts robežas. Un visbeidzot, runājot par reklāmas ietekmu uz patērētāju uzvedību. Bieži vien mēs runājam par komisijas sākotnēji sagatavoto dokumentu, bet mums vajadzētu raudzīties gan uz negodīgas komercprakses direktīvu, gan uz datu aizsardzības direktīvu. Indeed, uh, And, uh... Paldies, paldies. Ir ļoti patīkami šeit šodien sveikt komisāru Krūzes kundzi. Paldies visiem, kur piedalījās iepriekšējās diskusijās. Mēs tūlīt arī sāksim mūsu diskusijas. Tātad mēs runājām iepriekšējo reizi vēlējos tikai pateikt komisārs kundzē par reklāmas ietekmes patērētāju uzvedību. Un uh, Mēs šeit esam izskatījuši jautājums par personu datu aizsardzību, par paziņošanas pienākumu. Tas noteikti attiecas arī uz jums, bet jebkurā gadījumā paldies Giuseppe Monti šeit, un mēs esam patīkami, ir patīkami ar jums sadarboties. Tā tad jūs jau pateicāt, kāds būs eh, laika grafiks, vienkārši jūsu ziņojuma tulkošanas grafiks ir 24. jūnijas. 12. 13. jūlijā mēs izskatām jūsu ziņojumu, 8. septembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, balsojam komitejā 29. 30. septembrī un oktobrī plenārsēdē. Izskatās, ka tā arī varētu būt, un tas eh, cieši saskarās arī par eh, komisijas darbu ko Montīkungs pieminēja. Žuvēna kungs, vai jūs vēlties? Nē, nē, priekšsēdētāji, atliek viņu ķerties pie darba. Right, well, thank you very much indeed. And... Liels paldies! Liels paldies visiem, kas piedalījās šajās diskusijās. Kā jau es teicu iepriekš, man ir milzīgs gods šeit sveikt komisāru Nelī Krūsu, kas ir digitālās programmas komisāra un kas viesojas mūsu komitejā pirmo reizi. I know that consumer interests and single market interests are very much. Es zinu, ka patērētāju intereses un arī vienotā tirgus intereses ir jūsu darbības lauciņš un jums noteikti priekšā stāv ļoti interesants darbs. Mēs esam iepazinušies ar jūsu digitālo programmu Eiropā, esam izdalīšu arī attiecīgu dokumentu. Es zinu, ka jūs vēlaties runāt par savu darba programmu, kas ir saistīta arī ar mūsu iesaistīšanos, un noteikti deputāti vēlēsies jums uzdot jautājumus gan par šo punktu, gan arī par citiem punktiem, kas saistīti ar digitālo programmu, jo eh, jūs pavisam drīz uzsāksiet šo digitālās programmas īstenošanu, un ļoti labi, ka mums ir zināms, kāda ir jūsu plāna šajā jomā. Mēs Tātad vēlreiz sveicu jūs šeit. Man ir tas gods dot jums vārdu, un tad uzklausīsim arī eh, deputātu jautājumus. Varbūt sagrupēsim tos pa trīs, un tad jūs attiecīgi varēsiet atbildēt uz, uz katru uh, jautājumu raundu. Lielas paldies priekšstādātājiem, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Šīs sanāksmes beigās Es tiešām ceru, ka tā vietā, lai teiktu godātie deputāti, es, protams, zinu, ka jūs esat godāti, bet es domāju, ka mēs varētu uh, vien, viens pie otra vērsties ar vienkāršāku uzrunu, un es darīšu uh, visu iespējamo, lai mēs drīzāk kļūtu par draugiem. Priekšsēdētājs pamatot pieminēja, ka Mums priekšā stāv ļoti eh, svarīgs darbs, eh, gan pavisam tuvā nākotnē, gan arī tālākā nākotnē strādājot pie šī jautājuma. Pēc pirmajiem mēnešiem šajā amatā es varu apstiprināt, ka šis portfērs ir labākais, kur var iegūt. Tas ir radošākais, interesantākais, tas ir vishorizontālākais, tas ir saistīts ar visām nozarēm, kas ir cieši saistīts ar mūsu kopienu, un tas ir arī portfēlis, kura ietvaros ir jāstrādā sadarbojoties ar daudziem cilvēkiem. Es tik tiešām ne tikai vēlos, bet arī ceru, ka jūs varēsiet iesaistīties kopā ar mani šī darba īstenošanā, lai nodrošinātu labāku Eiropas nākotni. Runājot par digitālo Eiropu, jāsaka, ka tas tik tiešām ir komisijas darba rezultāts. Es zinu, ka varbūt jums tas jau tāpat ir zināms, bet citās auditorijās man ir par to jārunā, ka komisija ir sagatavojis šo darbu. Tas man ir jāuzsver, lai es veiksmīgi īstenotu savu darbu. Runa ir ne tikai par komisiju un tās centiemiem, bet ir nepieciešams arī Eiropas parlamenta atbalsts. Tāpēc es priecājos par šo iespēju viesoties YouTube komitejā, priecājos par šo iespēju paskaidrot, par ko ir runa, un ceru arī uz savstarpēju dialogu, lai uzzinātu, kāds ir jūsu intereses un nodomi. Un otrs jautājums, kur vēlos pieminēt, ir padome un padomes, jo Eiropadomai arī ir ļoti svarīga loma šajā darbā, tāpēc mums ir jāapkopo centieni. Un Līdz šim padoms at, attieksme ir bijis ļoti entuziastiska, un tā ir sniegusi savu atbalstu, un es cenšos, un es eh, tik tiešām ceru, ka man izdosies iegūt arī jūsu atbalstu. Es pieminēju, ka tas ir komisijas priekšlikums un komisijas darba rezultāts. Tas ir eh, pirmais darba posms, kur mēs esam paveikuši strādājot pie Barozo kunga projekta par 2020. gada stratēģiju. Šis ir pirmais solīts uz priekšu, un tas ir ne tikai interesants solis uz priekšu, bet arī ļoti nozīmīgs. Digitālā programma galvenokārt paredz septiņas jomas. Tas nenozīmē, ka nav citas jomas, pie kurām būtu jāstrādā. Par to arī mēs noteikti varētu vēl runāt, bet mums ir jāieņem realistiska nostāja, un mums nevajadzētu censties eh, panākt to, ka šī digitālā programma iekļauj pārāk daudz jautājumu. Manuprāt, Tātad ir septiņas jomas, kurās mums ir jā, jāstrādā. Vispirms jau tas, ka uh, digitālais tirgus ir uh, um, sadrumstalots. Ir nepietiekams investīcijas, ir nepietiekams eh, pētījumu un inovāciju rezultāts. Tāpat arī nav pietiekams zināšanas par šo tehnoloģiju izmantošanu. Un es vēlētos tagad uh, sīkāk runāt par visām šīm jomām, kas attiecas uz digitālo tirgu, kurā var komercializēt digitālus pakāpojumus un digitālas preces ar vienādiem priekšnoteikumiem visās dalībvalstīs un vienādiem noteikumiem visās dalībvalstīs. Komisija šā gada beigās izvērtēs ietekmi, kāda ir e-tirzniecības direktīvai. Tas noteikti arī jūs interesē. Runa ir par internetu tirgiem. Mēs, protams, sazināmies ar iesaistītajām pusēm un sagatavosim konkrētus priekšlikumus. Otrakārt, es piedāvāju Nē, te no nu es pārlec pārāk tālu. Tātad, runājot par ētirzniecības e direktīvu. Mēs noteikti pievērsīsim pienācīgo uzmanību jūsu priekšlikumiem, jo īpaši, kas attiec uz jūsu kolēģa Pablo Arijas Eševerijas ziņojumu, par kur jūs runājāt vakar. Es esmu labi informēta. Tātad, lai mēs izveidotu pienācīgu iekšējo tirgus elektroniskā komercijas jomā, mums ir nepieciešams labāk izmantot potenciālu, kāds ir uh, internetam. Mums ir jāpiedāvā visveida um, radošs saturs pārobežu kontekstā, cenšoties nodrošināt arī pieņemams cenas un arī pienācīgu um, uh, atalgojumu īpašumu tiesību turētājiem. Aprīlī komisija jau sāk strādāt pie ietver direktīvas izstrādāšanas, kas um, palīdzētu atrisināt jautājumus, kas saistīti ar īpašumu tiesībām. Mēs izskatīsim visas iespējamās iespējas. Mēs tāpat arī nāksim klajā, kā jau tas ir paredzēts digitālajā programmā, 2010. gada beigās ar zaļo, prog, eh, zaļo grāmatu, kurā būs izklāstīti visi punkti, kas ir saistīti ar kreatīvo saturu internetā. 2012. gadā mēs centīsimies saprast, kāds ir mūsu vajadzības turpmāk. Tātad jūs redzat, ka mēs sadarbojamies ar, ko, ar komisiju. Tātad mēs ļaujam sev iespēju izvērtēt sākotnēju darbu, raudzīties uz to, kas darbojas un attiecīgi ja mums radīsiet kādu šķēršļu, tad mēs izmantosim visas iespējas par to, kā vislabāk atrisināt problēmas, gan no padomas, gan no komisijas puses, ja mums uh, abās institūcijās bija skaidrs, ka būs skaidrs, ka kaut kas šajā situācijā ir jādara. Tātad mums ir nepieciešams veicināt pārobežu darījums un arī vienoto maksājumu. Es tāpat arī piedāvāju pārskatīt e-paraksta direktīvu, lai izveidotu juridisko ietvaru, lai savstarpēji atzītu elektronisko identifikāciju un e-parakstu, un mums tāpat ir jāveicina digitālā uzticamība. Tā ir viena no jomām, kurās mums noteikti ir jāveicina lielāka uzticamība. Mums ir jāpārskata arī Eiropas Savienības ietvars datu aizsardzībai un tiesībām internetā. Tas būtu jāizdara līdz 2012. gadam, lai saprastu, izvērtētu, kādas ir digitālo lietotāju tiesības. Mēs tāpat ar nostiprināsim eh, vienoto tirgu telekomunikāciju jomā, ieviešot pavisam ātri jauno regulatīvo ietvaru. Tālāk interoperabilitāte un standarti. Šajā jomā joprojām ir zinām trūkumi, par to mēs visi esam viensprātis. Tāpat ir trūkumi arī valsts iepirkuma jomā un koordinācijas ziņā starp valsts iestādēm, tāpēc arī mums ir nepieciešama labāk IT standarta Eiropas Savienības līmenī un ir nepieciešams strādāt pie Eiropas eh, Savienības eh, standartizācijas. Līdz 2012. gadam ir jānodrošina tas, lai šādi standarti tiktu izstrādāti uh, globālā mērogā. Komisija jau šajā gadā pieņems Eiropas Savienības interoperabilitātes stratēģiju un Eiropas Savienības interoperabilitātes ietvaru. Tā tad ir nepieciešama uzticēšanās un drošība. Mums ir jācenšas uzlabot spējas konstatēt um, informācijas aizsardzības problēmas, ja tādas ir, un attiecīgi jāpiemēro instruments, kas ir mūsu rīcībā. Un tas, protams, tā, protams, ir atbildība, eh, kas gūstas gan uz privātpersonām, gan valsts iestādēm un institūcijām. Komisija septembrī nāks klajā ar priekšlikumu par modernizētu Eiropas Savienības ietvaru, um, kā arī par priekšlikumu drošības aģentūrai. Un papildus tam mēs pārskatīsim tātad arī uh, datu aizsardzības direktīvu un strādāsim pie tā, kā jaunās tehnoloģijas ietekmē informācijas sabiedrību un izvērtēsim to, vai mums būtu nepieciešams mainīt savu politiku ne tikai ar leģislatīviem pasākumiem. Caurskatāmība, um, lietotāju kontroli, tiem ir jābūt galvenajiem principiem, kurus mēs ņemam vērā. Un, protams, mēs aicinām arī nozars pārstāvis izveidot eh, risinājums, kas būtu lietotājiem uh, draudzīgi un kas nodrošinātu datu aizsardzību, papildinot Eiropas Savienības ietvaru ar pienācīgu pašregulējumu. Mums ir ne, jā, nepieciešams nodrošināt ātru internetu pieslēgumu un digitālās programmas ievadā jau ir likts attiecīgais uzsvars. Es tik tiešām domāju, ka tas ir pareizais signāls, un mums ir jādara viss iespējamais, lai panāktu savu mērķi. 2013. gads pienāks pavisam drīz. Jāsaka, jau šobrīd Eiropas Savienībā interneta izplatījums ir diezgan plašs, bet tomēr ir reģioni, jo īpaši lauku reģioni, kur interneta piekļuva vēl nav pietiekama. Tātad līdz 2013. gadam mums ir jāsasniedz savi mērķi, bet mums ir jādara daudz vairāk. Mums ir jānodrošina vispārēji platjoslas interneta piekļuve un jāpalielina ātrums līdz uh, vairāk nekā 13 megabaitiem. Un jāpanāk arī tas, ka 2020. gadā šis eh, rādītājs būs eh, vismaz 100 megabaiti, vismaz 50% iedzīvotāju. Eh, visi jautājumi, par kuriem tiek runāts digitālajā programmā, ir apkopot arī īsākā izklāstā. Tas ir viss tas, ko mēs varam paveikt. Tas ir tas, uh, uz kā balstoties jūs varat izvērtēt manu darbu. Ar jūsu atbalstu man izdosies to paveikt. Varbūt jūs varētu izdalīt šo materiālu. Tātad ātra, ļoti ātra interneta piekļuve. Platjoslas internets, tas ir ne tikai digitālās programmas punkts, Tas ir kas vairāk. Pie tā mēs strādāsim arī vēlāk. Šajā gadā būs kopīgs ietvars, kas mums palīdzēs sasniegt šo mērķi. Mēs piedāvāsim arī Eiropas Savienības uh, eh, spektriem frekvenču programmu un centīsimies īstenot savus prioritātes līdz 2015. gadam, nosakot uh, skaidrus mērķus un paredzot īstenošanas pasākumus. Vienlaiks mēs publicēsim rekomendācijas par nākotnes paudzes piekļuvi un arī rekomendācijas dalībvalstu atbildīgiem autoritātēm, kas nodrošina godīgu konkurenci. Es ceru, ka jūs varēsiet piekrist šiem principiem. Patērētāju intereses ir galvenais, kas mums ir jāievēro. Tālāk. Eiropas ICT pētniecība Mums ir jācenšas piesaistīt vairāk privāto investīciju, gan privāto publisko partnerību ietvaros, gan piesaistot investīcijas citādā veidā. Mums ir jācenšas dubultot kāds kārtējos rādītājus IKT jomā, palienot tos līdz. E, eh, 11 miljoniem eiro 2020. gadā. Mums ir jānodrošina labāku piekļuvu Eiropas Savienības pētniecības fondiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī privātajiem pētniekiem. Es zinu, ka šis jautājums jūs jau īpaši interesē. Mums ir jāņem vērā tas, ka bieži vien inovatīvi jautājumi un inovatīva pētniecība tiek uzsākta tieši mazos un vidējos uzņēmumos. Tāpēc mums ir jāizmanto mazo un vidējo uzņēmumu potenciāls un privāto pētnieku potenciāls, lai šie cilvēki varētu vienkāršāk saņemt līdzekļus, lai viņi vienkāršāk varētu aizpildīt pieteikumu anketas un saņemt šos līdzekļus, lai nebūtu tik ilgi jāgaida līdz līdzekļu piešķiršanai. Un visbeidzot, priekšsēdētāji runa ir par IKT ieguvumiem Eiropas sabiedrībai. Ļoti daudz lielisku iespēju mēs esam palaiduši garām. Klimata pārmaiņu, enerģētikas, eh, iedzīvotāju novecošanās, transporta jomā un citās. Es vēlētos atgādināt par dažiem no svarīgākiem pasākumiem šajā jomā. Mums ir jāsāk pašiem ar sevi. Mums ir jāpierāda ar savu rīcību, ka tas, ko mēs sludinām, ir arī tas, ko mēs paši darām. Lielākais izaicinājums ir um, panākt uh, publiskus uh, pakalpojumus internetā. Komisija sagatavo jaunu rīcības plānu, kas tiks pieņems 2010. gadā, lai rastu risinājumu jaunā, jauniem izaicinājumiem šajā jomā. Mums ir nepieciešama tāda pakalpojuma, kas būtu labāk vērst uz lietotājiem. Šāda sarežģīta un ambicioza programma, lai to īstenot, protams, mums ir nepieciešama arī attiecīgi soļi un uh, attiecīgi valdības struktūra. Mēs esam paredzējuši ieviest koordinācijas mehānismus komisijas eh, dienestu starpā, un komisāru kolēģija strādās sadarbojoties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu to, ka mūsu rīcība tiek pienācīgi atspoguļot dalībvalstu līmenī. Tāpat ir, lai tā tiktu pienācīgi atspoguļot Eiropas parlamentā un mēs sagatavosim gadskārtējās izpildes uh, tabulas, organizēsim arī gadskārtējas izvērtēšanas sanāksmes, kurās tiks uzaicināti Eiropas Savienības institūciju pārstāvi, nozars pārstāvi un dalībvalstu pārstāvi, lai pārbā pārliecinotos, ka mēs tik tiešām rīkojamies saskaņā ar to, ko esam solījuši pilsoņiem, un par to mēs noteikti arī ziņosim Eiropadomē. Vēl daži papildus jautājumi. Jūnijā es nākšu klajā ar pagaidu ziņojumu par viesabinošanu. Jāsaka, ka šobrīd jau ir panākt tarifu samazināšana, samazinājušās arī atšķirības starp eh, tarifiem, taču vēl noteikti ir jāstrādā tālāk. Tāds ir galvenais signāls gan no manas puses gan arī no jūsu puses. Mums ir jācenšas panākt lielāku atklātību. Internet neutralitāte ir arī ļoti svarīgs jautājums. Nesenajā uzstāšanās reizē Parīzē es skaidri pateicu, ka jaunajiem noteikumiem elektroniskās komunikācijas jomā ir jābūt tiem, kas palīdz mums palielināt neutralitāti tas jau notiek. Un šajā uzrunā es jau teicu, ka mēs nepārsteigsimies ar savu atbildes reakciju, pirms neesam pienācīgi izvērtējuši problēmas. Es domāju, ka mums nevajadzētu rīkoties emocionāli, mums būtu jārīkojas saprātīgi. Un ar šādu domu mēs uzsāksim publiskās konsultācijas, kas tiks organizēts pirms vasaras brīvdienām, lai izvērtētu, vai nepieciešama papildus iejaukšanās. Jebkurā gadījumā vēlēsos atgādināt par pamatprincipiem, kurus ievērošu. Atklātība ir absolūti nepieciešama, investīcijas, kas ir nepietiekams, tās mums ir jāpalielina. Mēs nevaram uh, pieļaut diskriminējošs pasākums šajā jomā, mums ir jāatbalsta inovācijas, lai attīstītu pietiekams uh, biznesa modeļus. Man dienas jau šobrīd analizē publisko konsultāciju uh, rezultātus elektronisko komunikāciju jomā. Jūs zināt, ka mēs šo iniciatīvu uzsākām pavasarī pēc sarunām par telekomunikāciju pakotni pagājušajā gadā. Uh, Galvenais jautājums ir par to, vai Eiropas Savienības noteikumi par vispārējās nozīmes pakalpojumiem, vai tiem ir loma, lai nodrošinātu platjoslas internetu pieslēgumu visiem. Konsultācijas ir noslēgts, tā, to rezultātus jūs varat um, iegūt mūsu mājaslapā, un šobrīd mēs analizējam konsultāciju procesu, un pavisam skaidri var teikt, ka pagaidām man vēl nav sākotnēju vadlīniju šajā jomā. Mēs katrā ziņā nevaram skatīt šo jautājumu ārpus vispārējā politiskā, ekonomiskā un finansiālā konteksta. Tāpēc mums ir jācenšas to visu skatīt kopumā, plašākā kontekstā. Un esmu pārliecināta, ka man dienas darbinieki noteikti varēs dosies, doties brīvdienās, jūs būs pienācīgi pastrādājuši pie visiem šiem minētajiem jautājumiem, tā skaitā konsultāciju analīzes. Es domāju, ka tas nekādas problēmas neradīs. Mums ir jāņem vērā iespējas eh, rosināt aktivitātes ar dažādiem rosinošiem pasākumiem. Un, starp citu, priekšsēdētāji, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Priekš... Mums ir jāiesaista visas iesaistītās puses, bez jebkādiem izņēmumiem. Ir nepieciešams nodrošināt konstruktīvu pieeju, lai ik viens uzņemtos savu atbildību un mums izdotos panākt savus mēģus. Rudenī es nākšu klajā ar ziņojumu pēc konsultācijām un nākšu klajā ar priekšlikumiem par to, kādu politiku mums būtu jāīsteno. Nākšu klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, ja tādi būs nepieciešami. Un tagad ar prieku uzklausīšu jūsu jautājumus. Uh, well, thank you very much indeed for... Paldies komisārs kundzei par uh, ļoti plašu pārskatu par to, ko šobrīd gatavojas darīt un jau dara komisija, jo, protams, ka mums ir daudz sfēru, kurās mūsu darbs saskarās. Jūsu run, pēd, jūs runas pēdējā daļā jūs pieskārāties patērētāju tiesībām un telepakalpojumu likumu pakotnē. Paldies, ka jūs mums iedavāt izdrukātus jūsu mērķus. Katru reizi, kad jūs ieradīsieties mūsu komitejā, mēs iziesim cauri šai lapiņai un pārbaudīsim, ko esat izdarījusi. Bet ļoti labi, ka trijos mēnešos esat sagatavojusi jau galvenos mērķus. Un runājam arī par Eiropas digitalizāciju līdz 20. gadam. Tagad jautājumi. Vēlreiz pārbaudīsim, kas tad vēlas runāt. Es gribu, lai runā no katras politiskās grupas vispirms. Tā tad vispirms visas politiskās grupas izējām cauri, un līdz ar to mans priekšlikums būtu sekojošs. Vispirms tātad politiskās grupas Švābs kundze, Gep, kungs, Gephards kundze, Kreutzmana kungs, Maklārkinas kundze, Trantafilidis kungs. Burtiski varbūt pāris īsu komentāru un jautājumu. Tad ir Kreida Kampus kungs, Mandas kungs un Žuvēna kungs. Arijas kungs arī vēlas, jā, un Turunenes kundze. Varbūt, kolēģi, uzdodiet jautājumus ļoti lakoniski, lai komisārs kundze vēl varētu atbildēt. Tātad vispirms seši uzdod jautājumus, tad vēlreiz seši, un tad es pats vēlos uzdot vienu jautājumu, jo tā ir mana prerogatīva. Švābkungs. Uz. Paldies priekšsēdētāji Krūzes kundze, vismaz paldies jums par šo kartiņu. Tas ir ļoti tradicionāls veids, kā eh, nodot informāciju tālāk. To jūs varējāt arī, protams, kādā digitālā formātā pasniegt, bet šis ir tāds tradicionāls veids. Paldies! Vispirms jautājums. Vispirms vēlos pateikties par šo dokumentu, par ko ir arī balsojums noticis komisijā. Tas ir ļoti ambiciozs, neparasts Un ja es mērītu jūsu mērķus, kurus vēlaties sasniegt, tad es to varētu arī, varētu sacīt, ka jūs tiešām daudz varat arī panākt. Es vēlos atsaukties uz ceturto aktivitāti, kuru jūs minat līdz 12. gadam par fakultatīvu juridisku instrumentu papildinājumam eh, patērētāju tiesību pa, eh, direktīvas papildinājums. Šajā komitejā uh, tas ir sagādājis grūtības, bet es ceru, ka mēs nedrīkstam palikt naivi šajā jomā, ja es pareizi saprotu. Tur ir daudz politisku līdzekļu iekļauti. Bet varbūt otrkārt salīdzinājums ASV un Eiropas Savienību tieši tiešsaistes jomā. Tas, protams, ir skaidrs un saprotams, bet tas arī Eh, nu, liecina par struktūrālām atšķirībām ASV. Piemēram, tiešsaistē ir pilnīgi cits atsaukšanas tiesības, jeb termiņi, un tas tiek uh, darīts iepratim kredīt iestādē. Tas notiek daudz ātrāk, vienkāršāk, viņi var pasūtīt preces, apmaksāt. Protams, ir dažādas tradīcijas, kuras jau tika minētas. Uh, mums ir Eiropā par šiem jautājumiem vēl jādomā. Otra lieta - vienots maksājuma sistēma Eiropā. Tas jūs zināt, ka ir valoda viens nopietnas šķērslis iepirkties internetā. Bet pirms juridiskiem jautājumiem ir svarīgs jautājums par maksājumu veikšanu, par datu drošību, maksājumu drošību. Uh, Es domāju, ka digitālajā iekšzemes tirgu šis jautājums ir svarīgs, un tad mēs daudz varēsim arī sasniegt. Paldies, Gephards kundze! Nu, un te... Paldies, priekšsādātāji, paldies komisārs kundzei par sekmīgi veikto darbu līdz šim. Es redzēju šo ziņojumu, un tad es nodomāju, tur tiešām ir kaut kas ļoti konkrēts minēts, ko mēs varam lasīt, pie kā strādāt. Un es tiešām pateicos par to. Tur ir daudz pasākumu minēt, kurus es nevēlos atkal uh, visus nosaukt. Es vēlos tikai trīs pieminēt. Numur četri. Jūs minat priekšlikumus uh, tiesību jomā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas tieši saistīts ar pilsoņu uzticamību, ja viņi strādā aiz robežām, tad viņi, protams, interesēs, kā es varu pastāvēt savām tiesībām, un šis jautājums ir svarīgs. Un ja jūs iesiet tā virzienā, tad tas būs labi, un es varu to tikai apsveikt. Un ja jūs darīsiet to pēc iespējas ātrāk, tad tas veicinās uzticamību. Otra, uh, otrs pasākums ir numur desmit, ko jūs minat. Te man ir jautājums. Tas ir ļoti interesants ierosinājums, bet arī ļoti sarežģīts. To būs grūti īstenot, un gribu jautāt, runa ir par kompetenci, par profesionāliem lietotājiem un par šīs profesionalitātes atzīšanu. Mēs zinām mūs, no mūsu komitejas puses, tā ir at, atbildīga arī par profesionālu atzīšanu, un te ir kāds interesants aspekts arī Eiropas līmenī mēs varētu būt nedaudz ātrāk nekā valstīs, atsevišķās dalību valstīs, lai pārvarētu kādu plaisu, jo mēs zinām, ka pastāv valstu diplomi, kurus tad ir jāatzīst citās valstīs, kā tas nu, ir iespējams arī juridiskā uh, līmenī. Bet šis ir ļoti, ļoti interesants aspekts, kuru, manuprāt, varētu arī padziļināt. Un trešais un pēdējais 12. pasākums. Kopīgas metodas energoefektivitātes mērījumiem. Tas ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs, par ko maz tiek runāts. Domājot par meklē, meklētājiem, internetā, tiešsaistē, nav pārāk dārgi atsevišķam lietotājam, bet Dažkārt šīs, šie meklētāji izmanto pārāk daudz enerģijas, manuprāt, par šo jautājumu vajadzētu runāt. Tas ir svarīgs, un es priecājos, ka jūs par to esat minējis arī savā dokumentā, jo to dažkārt mēdzam aizmirst. Kreutzmann kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kavas kundze, jums ir ļoti ambicioza programma. Es paņēmu šo kartiņu, kur jūs izdalījāt. Tas ir lieliski, ko jūs paredzat līdz 15. gadam. Tas jau nemaz vairs nav tik ilgi. Zinot, ka 30%, to arī jūs minējāt savā ziņojumā šodien, 30% uh, iedzīvotāji nelieto internetu un līdz 2015. Uh, gadam vēlties panākt, lai 50% Uh, lai vairāk lietotāji būtu, nu, tas ir ambiciozs mērķis, un jūs, jums ir jārīkojas tā, lai mums rastos uzticamība gan e-komercijas jomā, drošības jomā, datu aizsardzības jomā. Mums ir nepieciešama ātrāka interneta darbība, lai varētu to lietot efektīvi un plašāka interneta lietošana. Šie ir aspekti, kurus mēs diskutējam arī mūsu komitejā ar kolēģiem, tāpat arī ar patērētāju tiesību ekspertiem par digitālajām jomām un citiem. Mēs, protams, vēlamies arī jums palīdzēt sasniegt visus mērķus, kurus esat nospraudusi, bet mēs zinām, ka ir svarīgi, ka citi arī palīdz šāda, šādās reizēs. Man ir jautājums par viesabonēšanu tas ieviešot iesabinēšanu ir ļoti pozitīvi, pozitīvas priekšrocības patērētājiem. Tādā ziņā Eiropas Savienība ir kļūst ļoti simpātiska. Nu, jūsuprāt, kur vēl būtu iespējams vai nepieciešams kādas rīcības aktivitātes tieši viesabinēšanas jomā? Un vai būtu Uh, viesabanēšanas trešā regula, kas būtu jāpanāk. Tās ir ļoti konkrētas lietas, kas varētu uh, veicināt Eiropas Savienības priekšrocības arī pilsoņiem. Thank you. Um... Paldies! Vispirmām kārtām vēlētos pateikties komisārs kundzei par viņas ievadvārdiem. Uh, Manuprāt, ir ļoti pozitīvi dzirdēt to, ko komisija vēlētos, vēlas darīt, un ir arī ļoti pozitīvi sadarboties ar jums. Varbūt pāris momentu. Jā, varbūt, ka mums vajadzētu pārdomāt par patentiem, kā padarīt patentu pieteikšanu eh, internetā pieejamu. Mums ir jārunā arī par neutralitāti, vismaz pēc manām domām. iespējams, ka tur vajadzēs zināmu, e, zināmu likumdošanas e, kopumu un tomēr. Kreutzmanis Kreutzmann kungs jau pieminēja datu viesabonēšanu. Protams, ka mums ir jāizmanto jaunās tehnoloģijas, bet ir dīvaini, ka uh, datu viesabonēšana maksā vairākus tūkstošus eiro par, gigapa, par gigapa, gigabaitu. Man patika vairāki momenti jūs teiktajā. Vispirms es eh, vēlētos pieminēt piekto jūsu prioritātes punktu. Runa iet par standartiem. Jā, jūs teicāt par IKT standartiem, un eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi daudziem cilvēkiem, kur izmanto internetu. Sākotnēji E, šajā dokumentā runa gāja par atvērtiem standartiem, un šobrīd atvērts vairs neparādās patreizējā teksta redakcijā. Mēs tiešām uzskatām, ka lielai daļai no inovācijām būtu jānāk no MVU, un e, starpība starp nediskriminējošiem standartiem un atvērtiem standartiem ir milzīga, jo maz, mazam uzņēmumam pāris tūkstoši eiro nozīmē ārkārtīgi daudz, kamēr lielam pilnīgi neko. Un tiešām šie pāris tūkstoši eiro var padarīt to vai citu inovāciju interesantu maziem vai vidējiem uzņēmumiem. Varbūt jūs varētu izteikt kādu komentāru. Man ļoti patika jūsu ideja. Paldies! McLaughlin. Maklārtnīs, Maklārtnīs kundze. Paldies, eh, komisārs kundze, paldies par jūsu paskaidrojumiem, par ties, ka jūs tiešām gribat runāt par E tirzniecību. Es nāku no Anglijas vidienas, un eh, mēs bijām pirmā kopiena, pirmais reģions, kurā tika izveidots platjoslas interneta pieeja, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Šobrīd, eh, apvienot, šobrīd Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi ieviest eh, platjoslu, un tāpēc es vēlētos jums pajautāt, kā jūs nodrošināsiet visās Eiropas Savienības dalību valstīs platjoslas interneta pieejamību, cik nu tas vispār ir iespējams, un kā jūs eh, izpildīsiet šos mērķus 2015. gadā, ka visiem ir pieejams platjoslas interesi, eh, internets. Vissvarīgākais mums ir izveidot eh, attiecības ar lielajiem spēlētājiem, lielajiem operatoriem internetu tirgu, un, protams, ka viņiem ir jāiegulda daudz vairāk jauno tehnoloģiju attīstībā, bet vienlaicīgi mēs apcērpam viņu iespējas nopelnīt izveidojot jaunas un jaunas likumdošanas aktus. Tātad, ko jūs darīsiet, lai savienot kopā patērētāju vērmes ar uh, uzņēmumu vēlmēm? Trantafilidis kungs. Paldies! Es vēlētos pateikties komisārs kundzē par to, ka viņa tik skaidri prezentēja komisijas programmu. Programma ir ārkārtīgi apjomīga, bet eh, es tiešām nezinu, vai to varēs sasniegt komisārs prezentētajos laika grafikos. Redzēsim. Uh, Es varbūt vēlētos vairāk dzirdēt par to, kā notiks sabiedriskā apspriešana. Varbūt, ka sabiedriskā apspriešana vai vismaz apspriešana notiks dalību valstu parlamentos. Šajā programmā runa iet par ikvienu iedzīvotāju ikdienu patiesībā un jautājums par to, kā tad jūs sasniegsiet ikvienu. Uh, Jebkurā gadījumā mēs vēlamies redzēt visas iniciatīvas īstenotas dzīvē un cik ātri jūs to paredzat īstenot. Priekšsēdētājs. Tātad e, mums ir palikusi tikai 20 minūtes. Tātad šobrīd komisāre atbildēs un man būtu priekšlikums pārējiem runātājiem ir vairāki no politiskajām grupām, Mans priekšlikums būtu, ka lūdzu vienu minūti katrs. Es sāku pirmais, vienu minūti. Es jums rādīšu piemēru. Tā tad tas mums būs desmit minūtes jautājumiem, pēc tam desmit minūtes komisārai atbildēja. Tā tad minūti sākam chronometru, es sāku runāt, viena minūte. Komisārs kundze, es jums īpaši vēlētos pajautāt, ko jūs teicāt, ka jūs mums atbildēsiet par viesabunēšanas noteikumiem, bet šajā komitejā, runājot par vispārējiem pakalpojumiem un patērētāju tiesībām, šobrīd jau ir iespējams tātad ātrāk, pirms vēl nav izstrādāt šie noteikumi, uzlabot patērētāju tiesības. Un mans jautājums, vai jūs varētu uzreiz mums atbildēt par tādiem jautājumiem, kā piemēram, izmantot jūsu mobilā telefona numuru ļoti ātri pārnestu, kas šobrīd jau notiek. Otrs ir tā saucamie ierobežojumi līgumos, un visbeidzot ir tā saucamā pirmslīguma informācijas sniegšanas prasības un kvalitātes standarti. Protams, ka tiek izstrādāt arī jauni standarti cenu caurskatāmībai un salīdzināmībai. Tātad jūs šobrīd pārskatiet eh, patērētāju tiesības, vai tajās ietilpst arī viesabunēšana, jo viesabunēšana šobrīd daudziem ir ļoti svarīga, un mēs esam strādājuši, es tātad pār, pārsniedz desmit sekundes, es jau atvēlēju to vienu minūti. Kurēza Kampaskungs. Paldies, komisārs Kundze! Jūs pieminējāt publiskos līgumus. Tādās jomās, kurās joprojām ir ļoti lielas plaisas un caurumi. Runājot par valsts iepirkumu, tad tā saucamā E um, publiskā iep valsts iepirkuma izziņošana var būt ārkārtīgi svarīga. Mums ir nepieciešams pilnīgi visi instrumenti, lai izveidotu šo te elektronisko tātad eh, valsts iepirkumu nopublicēšanu internetā un arī pieteikšanos internetā. Mums ir jāmēģina izvairīties no tirgus kropļojumiem, un lai iegūtu visi gan tenderi piedāvātāji, gan tenderī piedalošies. Jūs teicāt, ka jūs e, likumdošanu sagatavosiet jau šogad. Vai jūs vēlētos sagatavot e, platformu šim, i, e, šim elektroniskajam tenderim, jo abām pusēm ir jābūt pārliecinātām, ka var ticēt tam, kas ir rakstīts un kas tiek darīts? Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs Konzi, par to, ka esat ieradusies mūsu sanāksmē. Man būtu viens jautājums. Kad jūs, brāt, mēs varētu saņemt vienu telefonu numuru, kur mēs varētu izmantot visā Eiropā? Kad tas varētu būt iespējams? Otrakārt, vai jūs varētu mums informēt par savu horizontālo sadarbību ar kolēģiem? Jo Viss tas, par ko jūs runājat, tas viss ir saistīts ar vairākām politikas jomām, vairākām nozerēm. Treškārt, es pateicos par šo nelielo dokumentu, jo tas skaidri parāda, ka citas starpā jūs esat arī drosmīga. Mēs ar prieku saņēmām šo nelielo dokumentu. Tagad paturēsim to līdz 2014. gadam un ikreiz paraudzīsimies uz šiem skaitļiem, datumiem un arī lūksim jūs informēt par to, ka jau esat pabeig pabeigusi. Paldies! Paldies, un jautājums par vienoto Eiropas uh, telefonu numuru. Tas bija arī manā sarakstē, sarak, sarakstā arī to, arī es vēlētos dzirdēt atbildu šo jautājumu. Mendes kungs tagad lūdzu. Thank you, chair. Paldies, prieksēdētais kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundzei. Vienmēr pastāv risks, ja jūs noliekiet termiņus, un, piemēram, šajā baltajā lapiņā, ko jūs mums izdarījāt, ir vairāki laika termiņi. Kad tik tie nepārliek pa sarkanajiem cipariem, kad jūs tos neizpildiet? Tagad mēs daudz runājam par loģistiku, par instrumentiem IKT sektorā, bet man šeit pietrūkst viena pēc manām domām ļoti svarīga aspekta, kurš varbūt tiešām nav saistīts ar šo komiteju, bet netiešā veidā tas ir ļoti tiešā mērā saistīts, proti tā ir apmācība tiešsaistē. Mēs jau esam zaudējuši Lisabonas mērķos, proti līdz 2010. gadam kļūt par viss konkurētspējīgāko un uz zināšanām balstīto sabiedrību pasaulē, tā tad eh, tiešsaiste apmācība. Un vēl bez tam devītais punkts. Man patīk jūsu valsts un privātā partnerība. Es zinu, ka jūs pie tā strādāsiet, un tomēr varbūt jūs varētu runāt par birokrātiju un samazināt birokrātiju pilnīgi visās institūcijās. Jo parasti ir tā, laba iniciatīva ir tik garš birokrātiskais ceļš līdz brīdim, kad tas tiek izpildīts, un es tiešām ceru, ka ar digitālo eh, darba kārtību jums izdosies izvairīties no, bira, no uh, birokrātijas. Šuvēnkungs. Paldies priekšsēdētājiem par komisārs dokumentu kopumā jūs teicāt, ka ir konkrēti mērķi, bet es drīzāk tos sauktu par principiem, un es vēlētos jums uzdot dažus konkrētus jautājumus. Komisārs Kundze, man ir zināmas bažas par intelektuālā īpašuma terminu izmantošanu, jo man šķiet, ka te runa ir par kolektīvu tiesību pārvaldību, jo man šķiet, ka Eiropa drīzāk ir geogrāfiska teritorija, kas balstās uz kopīgu kultūru un kopīgu intelektuālo mantojumu. Ja mēs neaizsārgājam intelektuālo mantojumu, tad mēs mainam visu civilizāciju kopumā, tāpēc man jāsaka, ka jūsu dokuments, manuprāt, ir neskaidrs jautājumā par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Otrakārt, jūs pavisam pamatot sakāt, ka mums ir jāpārdomā, pirms mēs nākam klajā ar deklarācijām, paziņojumiem un priekšlikumiem. Jā, jums taisnība, bet es tomēr vēlētos no jums dzirdēt vairāk par interneta neutralitāti. Jūs teicāt, ka tas ir ļoti interesants un nozīmīgs jautājums, bet es tomēr vēlētos zināt, ko jūs par to domājat un cik tālu jūs grasaties iet. Paldies, un tagad vārds arī es kungam. Muchas gracias, muchas gracias, komisārija, por estar aquí hoy, por eh, expresarnos. Eh... Paldies, paldies, komisāri Paldies, ka ieradāties šeit, lai informētu par savām ambīcijām digitālās programmas jomā. Nu, diemžēl vienas minūtes laikā nav iespējams uzdot 200 vai 300 jautājumus, kurus es vēlētos uzdot par šo priekšlikumu. Bet es tik tiešām domāju, ka jūs esat saņēmusi svarīgāko portfeli komisijā. Šī ir milzīga iespēja Eiropas tirgumu, un mums ir jāsagatavo ceļš arī nākotnes paudzēm. Daži ir nolēmuši uzsākt šo revolūciju, daži ne, bet katrā ziņā nākamās paudzes noteikti dzīvos pilnīgā digitālajā pasaulē. Un mēs esam šīs revolūcijas uzsācēji, tāpēc mums ir jāturpina pārdomas. Mums ir jācenšas izprast, ko tieši nozīmē šī digitālā revolūcija, un mums pienācīgi jāsagatavo Eiropa, lai tā būtu konkurētspējīga nākotnē šajā digitālajā tīklā. Tātad man būtu 200-300 jautājumu, kurus es vēlētos uzdot, bet, nu, izvēlēšos tikai dažus. Vienkāršākais jautājums būtu sekojošs. Lai mēs pilnībā izdzīvotu šo revolūciju, mums ir nepieciešama drošība. Un, lai panāktu drošību, mums ir jāizglīto cilvēki, jāizglīto nākotnes paudzes jau no paša sākuma. Man šķiet, ka mēs šajā jomā esam nedaudz aizkavējušies un labprāt dzirdētu jūsu viedokli paldo, par to. Paldies, un tagad vārds. Tu... Tūns kundzei, paldies! Bieži vien es runāju par viesabunēšanu tad, kad saņēmu savus telefonu rēķinus, un tad nāks konstatēt, ka mobilitāte Eiropā darbojas tikai vārdos, nevis darbos. Tāpēc tas būtu aicinājums no manas puses lūdzu, dariet kaut ko šajā jomā. Jūs runājat par šo nulles tarifu, par vienu numuru izmantošanu visā Eiropā. Es nesen uh, konsultējos ar Deutsche Telekom un France Telekom pārstāvjiem, kas teica, ka, lai panāktu nulles tarifu, ir tikai viens priekšnoteikums jānodrošina. Es pilnībā viņus atbalstu, proti, ka tas ir tikpat neiespējami, kā izbūvēt tuneli no Beļģijas uz uh, Jaunzēlandu pa taisno. Un es gribētu zināt, uh, komisārs kundze, ko jūs varētu ierosināt, ko būtu iespējams darīt, kā sadarboties ar dalībvalstīm, lai to nodrošinātu. Liels paldies jums visiem par lieliskajām idejām un komentāriem. Komisārs kundze, es atvainojos, bet jūsu rīcībā ir tikai desmit minūtes, un es ceru, ka jums tos, eh, tomēr izdosies atbildēt uz dažiem jautājumiem. Katrā ziņā paldies, ka uzklausījāt mūsu komentārus. Es e, varbūt jūs man ļausiet, ne, jā, es atbildēšu, bet ļaujiet man nepieminēt, kurš uzdeva jautājumu. Um, will... Katrā ziņā man bija samērā grūti apkopot e, visus, e, visus jūsu jautājumus. Sākšu ar to, ka Spānija norganizēja 800 jaunu zinātnieku un uzņēmēju kampus programmas platformu Tātad šie 800 jaunie censoņi tika uzaicināti uz Madridi. Līdz ar to viņiem nebija jāguļ eh, viesnīcā, bet viņiem bija nodrošināta telšu pilsētiņa, un eh, viņi varēja ar kompjūteru palīdzību uh, iesaistīties dialogā ar visiem, kuri to vēlējās, un bija vesela virkne darba grupu, piemēram, celt eh, ceļus un izglītot un, un viskaut kas. Es tur ierados un pēkšņi viens piecēlās, viens puisis piecēlās un teica, mēs šeit sēžam, un es pajautāju, kurš ir šis, kas ir šis cilvēks, jo es neatpazinu šo puisi. Un eh, no manas delegācijas viens teica, ā, tas ir misters tāds un tāds, un es teicu, es nemaz nezinu, kas tas ir. Un eh, šis puisis, šis vīrietis redzēja, ka es viņu nepazīstu. Un tad viņš pateica, viņš stādījās priekšā. Un, eh, un šiem jaunajiem censoņiem viņš bija kā gurū. Un viņš teica, jūs esat Bila Geitsa un Stīsa Džobsa paudze, bet paskatieties, jums aiz muguras, un tā ir vecā paudze. Viņi nezin, kas notiek tiešsaistē, viņi nezin, kas notiks rīt. Tā ir zaudētā paudze, un es teicu, labi, ok, esmu zaudētā paudze. Pēc tam, kad es eh, diskutēju ar dažiem no šiem jaunajiem censoņiem, uh, Dažiem no viņiem nebija vairāk par 14 gadiem. Viņi jau ir nākuši klajā ar trīs jaunradošām idejām, viņiem pieder vairāk uzņēmumu, un viņi, kā līdzīgs ar līdzīgu, runā ar vadošajiem uzņēmējiem tiešsaistē. Kas man pārsteidz, bija tas, ka viņi rādīja viens otram datorā un kā viņi dara, un es teicu, vai tad jūs neesat aptrakuši, jūs, eh, jūs dalaties ar savām idejām, kur ir jūsu patents. Un viņi tad uz mani paskatījās un teica, tiešām zaudētā paudze, veca. Tātad mums izveidojās īsts dialogs gala, di gala beigās, un ar ekspertiem mēs pēc tam runājām. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka jaunā paudze atšķirībā no citiem var mums mācīt to, kam ir jānotiek. Kam ir jānotiek nākotnē, un mēs pie tā arī strādājam. Tā vietā, lai mēs prasītu profesoriem vai ekspertiem, mums ir jāprasa jauniem cilvēkiem, lai viņi vienkārši var izveidot tādu kā ekspertu padomi, bet šie eksperti būs jauni cilvēki, jo viņi mums var mācīt par jaunākajām tehnoloģijām un tiešsaistes iespējām. Es eh, esmu pilnīgi pārliecināta, ka tie nesam mēs, kam ir jāmāca viņi. Tieši otrādi. Protams, būsim kritiski, mums ir kritiski jāraugās uz visu jaunradi, bet uh, atcerēsimies, ka jā, mums ir jākritizē arī viņi, tā tad ir atklāti jāpasaka, jūs uzņematies risku, jūs esat uzņēmējs, viņi jau to zina, viņi visi ir strādājuši tiešsaistē jau gadus. Un tomēr ar šīm problēmām mums būs jātiek galā Runājot par drošību, vispārējā datu aizsardzības direktīva, esmu gatava atbildēt atklāti uz jūsu, jūsu jautājumiem. Mēs runājam arī par vienoto Eiropas maksājumu zonu, un ar iepriekšējo komisāru jau par to runājām. Mums par to būs jārunā, tas ir ļoti plašs jautājums, un tomēr Jā, mums jau ir nolemts, ka līdz 2010. gada beigām mēs šīs sarunas uzsāksim. Runājot par datu aizsardzību. Mana kolēģa Redings kundze ir nolēmusi pārskatīt datu aizsardzības direktīvu. Un mums ir nepieciešams uzlabot datu aizsardzību, tāpēc es vēlētos mudināt jūs, godātie deputāti, uh, notiks datu aizsardzības direktīvas uzlabošana. Runājot par rīcības plānu 2012. gadam, IKT sektoram ir jāpiemērojas jaunākajiem tirgus nosacījumiem un normām. Tas pats attiecās arī, piemēram, uz energotaupīšanu. Tas bija tikai kā viens piemērs. mums vajadzētu spēt izpildīt šo ambiciozo darba kārtību un izpildīt noteiktajā laikā. Tas arī ir lielākais izaicinājums. Ņemsim kaut vai par piemēru viesabunēšanu. Ja mēs nebūsim pietiekami ambiciozi atrasināt visu uzreiz, jo saprotiet, viss ir savstarpēji saistīts, savstarpēji savijies. Tas ir arī mans skatījums, un no iepriekšējās pieredzes droši var apgalvot, ka, ja jūs dodaties uz sarunām un izvēlaties šajās sarunās runāt tikai vienu momentu, kurš ir jāatrisina, tad šajā jomā mēs neko nepanāksim. Mums ir jārisina viss kopā. Mēs zinām, kādas ir problēmas viesabunēšanā, un eh, tā ir mana pārliecība, ka mums ir jāgaida visu faktu faktu un svīru sanākšana kopā mums ir jābūt pamatīgai statistikas bāzai un pamatojumam, tad pie viena galda jāsasēdina visas iesaistītās puses. Lūdzu, godātie kolēģi, es zinu, cik jūs esat nepacietīgi, cik jūsu vēlētāji ir nepacietīgi redzēt to visu atrisināt. Es zinu, cik vienkārši iedzīvotāji ir nepacietīgi. Es to atrisināšu, taču dodiet man laiku man jau ir pieredze šajā darbā, bet, eh, ja es kaut ko uzsāku, tad es arī turpinu strādāt. Cilvēki man personīgi jautā, vai tiešām mēs runājam par e-tirgu, vai mēs runājam par vienoto e-tirgu, vai komisija tiešām pie tā strādā. Kā jūs variet tādā gadījumā paskaidrot, ka, piemēram, eh, es varu, nopir ka es varu nopirkt eh, disku tukšu DVD jebkurā Eiropas Savienības dalību valstī, bet nolādēt tajā es nevaru. Tātad cilvēki vēl nav gatavi pateikt, labi, mēs varam pirkt to un to visās dalību valstīs. Tā nav. Mums tomēr ir jāsaprot, ka šobrīd Eiropas Savienībā neeksistē oficiāls, likumīgs, vienotais e-tirgus. Tāds ir nelikumīgs. Nelikumīgi tas eksistē, bet likumīgi nē. Mums ir kaut kas jādara, pretējā gadījumā mēs zaudēsim vēlētāju uzticību. Un mums šis e-tirgus ir jāpadara par pieejamu visiem. Runājot par viesabunēšanas regulāciju. 2011. gadā mēs sagatavosim pārskatu par viesabunēšanas normu izpildi. Uh, un tādējādi mums būs pietiekams faktuālais pamatojums, kā strādāt tālāk. Līdz ar to sapratīsim, ka šajā vasarā mēs apkoposim rezultātus, un jums varbūt liekas dīvaini, kāpēc uh, mēs gaidām līdz 2011. gadam šo rezultātu apkopošanai. Nē, mēs, protams, darbojamies negaidam līdz 2011. gadam, un tomēr. Uh, Nākamais par eh, atvērtajiem standartiem, par caurskatāmiem standartiem. Eh, man nekad nav bijusi pieredze ar eh, citām kompānijām. Redzēsim, ka, kā tas būs nākamajā gadā, bet jums ir lielisks, lielisks šobrīd instruments, jums ir lielisks palīga aparatūras pie, piemērs, kā, ar ko jūs strādājiet. Es tātad vēlētos pieskarties svarīgākiem jautājumiem, tas ir tāpēc, ka es sagatavoju šo tekstu. Varbūt eh, runāsim skaidrā valodā. Es zinu, ka man ir reputācija, ka es runāju atklātu valodu, piemēram, eh, savstarpējā savietojamība un eh, citu Citi IKT jautājumi ir bijuši svarīgi arī manā iepriekšējā portfelī, taču mēs joprojām turpinam par to diskutēt, un es, protams, esmu viensprāts ar jums, ka tas joprojām ir ārkārtīgi aktuāli. Mums ir nepieciešams izveidot labāk kopumu. Mums viss ir jāpataisa atvērtāks. Mēs runājam par platjoslus, internetu, es to esmu pateikusi gan mutiski, gan arī rakstiski kartītēs, kuru es jums izdarīju. Uh, Šobrīd dalību valstis izmanto gan Eiropas investīciju bankas finansējumu, gan arī rod pašu savu finansējumu, kā nodrošināt pratjoslas pieejamīgi pēc iespējas lielākam cilvēku pulkam. Protams, mums ir nepieciešams nodrošināt platjoslas internetu pieejamību ikvienam. Lai mēs tiešām varētu runāt un strādāt ar ikvienu iedzīvotāju. Es sadarbojos ar citiem komisāriem un ar citiem ģenerāla direktorātiem. Un e, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka visiem ir jādarbojās, lai tiešām ikvienam būtu pieejams tiešsaistes internets. Un e, nebūsim e, naivi, piemēram, internets nevienmēr ir pieejams tikai un vienīgi caur kabeli. Kabeles varbūt ir tā saucamā fiksētā interneta, tās ir, protams, stikls šķiedrs internets, varbūt arī, piemēram, vara vadu internets, tāds arī tiek izmantots. Arī var izmantot satelītu, līdz ar to iespējas ir dažādas. Pie tam mēs varam pārnest valsts vadlīnijas, valstīm prezentētās vadlīnijas, un tādējādi tas arī varētu būt izpildīts. Hārbarkungs pats uzdeva ļoti svarīgu jautājumu, kas tiešā mērā ir saistīts ar e-darba kārtību. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka mums ir jādarbojās cilvēku labā, 500, tūk, 500 miljonu iedzīvotāju. Tas ir ļoti liels skaitlis, un eh, jūs varat būt pārliecināti, ka digitālā programma Eiropas Savienībai darbosies visiem. Kopā ar savu kolēģi Džonu Dalī mēs e, konkrēti debatas virzīsim uz to, ka cilvēku veselība un e, digitālā darba kārtība ir saistītas. Šeit varbūt e, neizskanēja neviens vārds, neviens vārds holandiešu valodā, un tomēr mēs runājām angliski un visi sapratāmies. Tas bija patiesībā domāts vairāk manam draugam Manderskungam. Uh, Tas ir sava veida folklora. Man ir jāiz skata šis priekšlikums, izskatās, ka tas ir ļoti kārdinošs, bet pirms es saku jā vai nē vai jā, jā, jā, man tomēr ir jāpaparās ekspertiem, ko viņi par to domā un kā vajadzētu darbu tālāk turpināt diskutējuši ar kolēģiem, atgriezīšos pie jums. Es, protams, saprotu, ka ir ļoti jauk, tas būtu ļoti jauks instruments, kā izskaidrot, par ko iet runa. Es atvainojos, ka es nevienu, es teicu, ka es nevienu vārdu nesaukšu, bet es tikko pateicu Manders kungu vārdu. Tātad bez vārdiem. Šeit viens pieminēja uh, e-apmācību, digitālo apmācību. Kas man patīk šajā konceptā ir tas, ka ne tikai 30% no iedzīvotājiem, kuriem nav pieejams internets, tā tad e, mēs šeit runājam par tādu vārdu spēli, kuriem nav pieejams internets, tas nenozīmē, ka viņiem nav pieejams pārējās dzīves baudas. Tā tad e, mēs ceram šo skaitli samazināt, pa, līdz 15%. 15% joprojām ir dikti daudz, un tomēr, ja trūkst izglītības, ja nav pamatojumu un ja cilvēks nevar pieslēgties internetam to gribot, tad tā ir mūsu atbildība. Līdz ar to mēs nerunājam tikai un vienīgi par 30% internetam nepiekļuvušo samazināšanu uz 15, nē, jautājums ir daudz plašāks. Uh, Patreizajā situācijā mēs runājam par mūžmācību, un ja cilvēks vēlas attīstīties, tad tas ir nepieciešams. Mēs iegūstam ziņas, datus un idejas no dažādiem avotiem. Iespējams, ka vairāk es domu iegūstu dzerot kafiju ar kādu kolēģi vai paziņu, nekā lasot zinātnisku darbu. Bet to jau mēs tāpēc saucam par mūža izglītību. Līdz ar to es uzskatu, ka izglītība ir būtisks aspekts, un ja nav izglītība, tad jūs nevariet uzskatīt, ka cilvēka, ka cilvēka mācītī, mācīsies. I-iepirkums, digitālais iepirkums, vai varbūt man atbildēt elektroniski, ja jūs ļautu Jā, tulki vairāk nestrādās, saka Hārborkungs. Tad jā, mēs jums atbildēsim uz šiem jautājumiem rakstiski. Prieksēdētājs, es atvainojos, ka mēs esam pārsnieguši laiku. Paldies, ka tulki turpināja strādāt par desmit minūtes pēc. Vēlētos pateikties komisārs kundzei par to, par to, ka jūs atbildējāt tomēr lielāko daļu no jums uzdotajiem jautājumiem. Uh, Jūs mums esat sniegusi savu darba kārtību, ir daudz jautājumu, daudz atbilžu, ir daudz ambīciju, tās ir augstas, sit augstu vilni. Es jums novēlu visu to labāko to sasniegšanā. Mēs, protams, turpināsim tikties arī nākotnē. Paldies, komisārs Kundzei, ka jūs šeit ieradāties. And finally, just before I close the meeting, to remind all members that we have a special meeting. Mums ir īpaša sēde paredzēta pirmdien, 7. jūnijā puspiecos. Īpaša sēde tā ir tāpēc, ka mums šajā sēdē piedalīsies apvieno, apvienot ASV patērētāju aizsardzības padomas priekšsēdētāji, kur atbildēs uz jūsu jautājumiem par to, kāda var būt patērētāja aizsardzība globālā kontekstā. Un nākamoreiz tiekamies 23. jūnijā. Paldies!